We, we, we not... Godātie kolēģi, domāju, ka mēs vairs uh, negaidīsim, jo mums ir uh, ļoti daudz, kas šodien darāms. Un mums ir jāuzklaus svarīga informācija. Sākšu ar uh, koordinātoru lēmumiem. Mēs uzklausījām arī atzinumus un ziņojumus, un mēs esam uh, arī pievērsušies tehniskam ziņojumam, ko sagatavos priekšsēdētājs, un tehniskie ziņojumi, kas ir saistīti ar a, akcīzes nodokli. Um, mēs nodevām to GOE, lai sagatavotu atzinumus. GOE ir lūgusi arī sagatavot uh, likumdošanas atzinumu par kopējo zivsaimniecības uh, politiku. Uh, ALDE sagatavos atzinumu par Eiropas e, bioloģiskās daudzveidības e, stratēģijus. Sociālisti un demokrāti arī dabūja savu tēmu. Un ALDE runās par 2010. gada budžeta izpildī Tautas partijai, un mums ir trīs e, iniciatīvas ziņojumi ko sagatavos EPP par Eiropas Savienības stratēģiju Atlantijas jomai reģionāla attīstība sociālistiem un demokrātiem un tālāk uh, kohēzijas mērķu sasniegšana sociālistiem un demokrātiem. Mēs esam apsprieduši jautājumu arī par delegācijām 2012. gadā. Un komitejā tiks apspriests arī par um, jautājums par Dānijas prezidentūru. Mēs runājām arī par um, mm, mm, apkuras jautājumiem, mēs runājām par likumdošanas pakotni un otrkārt par stratēģiju 2020 un kohēziju un treškārt eh, kohēzijas eh, fonda atbalsts eh, MVU. Un nākamā sanāksme ar nacionāliem parlamentiem notiks nākamgad oktobrī. Protams, eh, tas viss vēl nav īpaši precizēts, bet šķiet, ka tas viss būs saistīts ar likumdošanas eh, procedūrām, jo sarunas par likumdošanu tuvosies beigām un arī par daudzgada finanšu plānu, un tajā brīdī, protams, mēs varētu to visu apspriest ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs vienojāmies eh, turpināt arī darba grupas darbu par uh, nākotnes kohēzijas politiku. Mums nenotiek regulāras sanāksmes ar komisiju, lai apspriestu nākamā, nākamās papildu kohēzijas politikas uh, izveidi. Mēs tiksimies uz uh, ad hoc uh, pamatiem, uh, kad tas būs nepieciešams, lai apspriestu regulējumu pakotnes. Mēs gribam saglabāt esošo struktūru. Mēs arī nolēmām, ka nākamajā koordinātoru sanāksmē novembra beigās sekretariāts samaksāts priekšlikumu uh, likumdošanas pakotnes otrai daļai. Un tagad es gribētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas Savienības makro reģionālo stratēģiju novērtējums pašreizējā prakse un nākotnes izredzes ir īpaši vidus jūras reģionā. Mums ir ieradušies arī viesi. No prezidentūras ir ieradusies Mošiska Bendis kundze, kura ir atbildīga par Eiropas politikām, un mums ir arī Belardi kungs no Itālijas, kurš ir eksperts un kurš strādā kopā ar reģionu komitejas uh, referentu. Es uh, gribētu lūgt Mačiskas kundzi sākt prezentāciju. Un es saprotu, ka tā būs informācija par Baltijas jūras stratēģiju un tas viss ir saistīts ar reģionālo politiku. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sveicināti visi, dāmas un kungi, man tiešām ir prieks uh, šeit atrasties un prezentēt uh, um, pašreizējo sarunu gaitu par um, Baltijas jūras stratēģiju. Uh, Prezidentūrai šis jautājums arī ir ļoti svarīgs, jo Baltijas jūras stratēģija, kā pirmā makro reģionālā stratēģija Eiropas Savienībā, ir prioritārā statusā prezidentūrā. Mums ir pēc uh, pirmo divu gadu īstenošanas mēs pārskatām šo stratēģiju un mēs gribam uzzināt, kādas ir gūtās atziņas un ko mēs varam uzlabot. Kā jūs redzēsiet, mana prezentācija prezentācija ir sadalīta divās daļās. Es sākšu ar stratēģiju un tad mazliet pastāstīšu par polijas pieju un runāšu arī par galvenajiem pieņēmumiem, ja es tā varētu teikt, saistībā ar pārskatīšanas procesu un runāšu arī par padomes secinājumiem, kuri pašlaik tiek sagatavot. Sākšu ar pamatu faktiem. Kā jūs jau zināt, tad stratēģija tika izstrādāta parlamentā, un tieši tāpēc man ir vēl jau lielāks prieks šeit atrasties. Baltijas jūras stratēģija tika izstrādāta 2006. gadā parlamentā, un to pārņēma arī Zviedrijas prezidentūra 2009. gadā, kad to formāli apstiprināja. Kā jūs zināt, stratēģiju sāka īstenot un pēc diviem gadiem to vajadzēja pārskatīt, un tas ir tieši tagad, 2011. gada otrā pusē, Polijas prezidentūras laikā. Es gribu uzsvērt arī to, ko mēs darām tieši tagad. Pašlaik mēs pārskatām šo stratēģiju, nevis novērtējam. Pirmo makro reģionālo stratēģiju novērtēšana un konkrēti Baltijas jūras stratēģijas un Donavas stratēģija tiks um, izvērtēta 2013. gadā. Par ko tad ir Baltijas jūras stratēģija? Minēšu galvenos faktus. Tā ir pirmā visaptveroša stratēģija, kas ietver vairākas uh, politikas kopienās, sākot ar Baltijas jūru, ar lauksaimniecību, infrastruktūru, transportu un tam līdzīgu. Tas viss ir vērsts uz makro reģionu un konkrēti uz Baltijas jūru. Tas balstās uz četriem, tā balstās uz četriem pilāriem. Tas ir uh, manā prezentācijā, mēs runājam par uh, vidi, labklājību, piekļuvi reģionam, un mēs runājam par drošumu un drošību. Šajos četros eh, pīlāros ir 15 prioritārās jomas. Dalībvalstis ir atbildības piemēram par 15. Eh, Polijā mēs pievēršamies divām prioritārām jomām. Un, um, un konkrēti par koordinatoriem runājot, mēs arī uh, strādājam vides jomā un izvērtējam uh, Baltijas jūras ūdeni un arī pievēršamies vielām, kuru daudzums ir jāmazina. Un septītā joma ir pētniecība un inovācijas. Mēs strādājam kopā ar uh, divām dalību valstīm pirmajā jomā. Kopā mēs uh, strādājam ar Somiju, septītajā jomā mēs arī strādājam kopā ar Zviedriju. Mums ir 80 uh, ļoti svarīgi projekti Baltijas jūras stratēģijā. Pašlaik tos īsteno. pašlaik vairāki no tiem ir savā pēdējā posmā, un tāpēc mēs gatavojamies pārskatīt uh, rīcības plānu. Pēc diviem īstenošanas gadiem padomas lēmums bija uh, sākt uh, stratēģijas pārskatīšanu. un pārs, pamata pārskatīšanai piedāvāja Eiropas komisija, kura 22. jūnijā prezentēja ziņojumu par stratēģijas īstenošanu. Šis eh, ziņojums bija Polijas prezidentūrai labs eh, sākums eh, darbam komisijas ziņojumā es gribu vērst jūsu uzmanību uz faktiem, jo pēc brīža es jums pastāstīšu, kā mēs sagatavojāmies pārskatīšanai. Jūs redzēsiet, ka komisijas uh, galvenie konstatējumi, kas ir iekļauti ziņojumā, sakrīt arī ar to, ko mēs kā prezidentūra atklājām gatavojoties pārskatīšanai un konsultējoties ar dalību valstīm, strādājot pie Baltijas jūras stratēģijas. Ko tad komisija apraksta ziņojumā? kā galvenos stratēģijas sasniegumus. Šajā slaidā jūs varat redzēt, protams, šos jaunos projektus un šo jauno projektu impulsu. Baltijas jūras reģions pirms stratēģija sākā, stājās spēkā, bija svarīgs arī sadarbības jomā. Notika reģionālā un nacionālā sadarbība. Un gribu vēlreiz uzsvērt, ka sadarbība bija labi izveidota. Un pēc diviem gadiem mēs redzam, ka reģiona potenciāls nav tā teikt pilnīgi izmantots. Mums vēl ir šis tas paveicams šajā jomā. Šī stratēģija arī palielināja sadarbību lai izveidotu jaunus sadarbības tīklus, lai izstrādātu labākas politikas un veicinātu saskaņu reģionā. Tika pievērsta uzmanība arī finici, finansiālām iniciatīvām. Sadarbības palielināšanai ar trešām valstīm arī bija nozīme. Šeit es gribētu minēt Norvēģiju, uh, un daļēji arī Krieviju. Notika sadarbība arī ar, ar, ar Zviedri, ar Ziemeļu ministru padomu un tam līdzīgi. Un tagad runājot par jaunajiem projektiem, es tos gribētu mazliet aprakstīt sīkāk. Es gribu jums uh, pastāstīt par to, kas tad ir noticis eh, divu gadu laikā, piemēram, Baltic Deal programma, kas ir domāta lauksaimniekiem, vai Clean Ships programma, kas samazina piesārņojumu no kuģiem un arī redzamības eh, pētījums tika veikts. Šī programma arī palielināja inovāciju kapi, kapacitāti atbalstot inovāciju klasterus un MVU tīklus. Svarīgs projekts ir Skanbalt vai Baltic Transports Outlook. Komisija savā ziņojumā runā arī par rekomendācijām. Tā ir iekļāvusi rekomendācijas. Un vispirms jau tā iesaka uzturēt eh, politisko impulsu un politisko atbalstu stratēģijai. Kādēļ tad es to saku? Pēc brīža es runāšu par mūsu atzinumiem, par eh, Baltijas jūras stratēģiju. Ieinteresētās ja puses arī īpaši pievēršas šim jautājumam. Komisijas ziņojumā ir teikts, ka ir nepieciešams vairāk pievērsties mērķu noteikšanai un visaptverošai novērtošanas metodei. Šo divu gadu laikā šīs bija galvenās atziņas, uh, līdz kurām mēs nonācām. bija, ir, protams, jāpievēršas mērķiem un indikatoriem, lai varētu stratēģijas rezultātus labāk mērīt. Un tagad mēs gribam novērst šos trūkumus un gribam sastādīt mērķu sarakstu. Darba grupa pie šī jautājuma pašlaik strādā. Vēl viens jautājums ir saistīts ar saziņas uzlabošanu gan iekšēji, gan ārēji. Tas nozīmē, ka ir jāsazinās ar sabiedrību un jāuzlabo šī saziņa arī ar uh, komisiju un citām Eiropas Savienības iestādēm. Vēl viens svarīgs jautājums ir saistīts ar finansējuma saskaņošanu un tehnisko palīdzību. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, vispirms jau runājot par prioritāro jomu koordinatoriem. Un tagad daži vārdi par pārskatīšanas procesu kā tādu. Kad Polija gatavojās pārņemt prezidentūru, mums bija pilnīgi skaidrs, ka Baltijas jūras stratēģijas pārskatīšana būs svarīgs jautājums mūsu darba kārtībā. Tieši tāpēc mēs mēģinājām sagatavoties šai pārskatīšanai. Mēs organizējām politiskas konsultācijas ļoti savlaicīgi. Mēs šo darbu sākām aprīlī. Pirmās konsultācijas notika nacionālā līmenī. Mēs lūdzām prioritāro koordināt, mūsu pro, koordinātors un kolēģus no iesaistītajām ministrijām un uh, nacionālos uh, um, koordinātorus sadarboties ar mums. Jāsaka, ka mums trūka praktiskās īstenošanas pieredzes, un mēs centāmies tam sagatavoties pēc iespējas labāk. Pēc eh, konsultācijām nacionālā līmenī mēs konsultējāmies arī ar Eiropas Savienības eh, dalību valstīm, Baltijas jūras reģionā un arī ārpus eh, Eiropas Savienības, piemēram, ar Islandi un Norvēģiju. Šīs eh, konsultācijas mums bija svarīgas. Mēs arī mēģinājām konsultēties ar Eiropas um, iestādēm, arī ar Eiropas parlamentu. Es tikos arī ar Baltijas uh, jūras iekšējo grupu parlamentā. Mēs arī mēģinājām sadarboties ar reģionu komiteju un dažādām platformām. Jūs redzat šo sarakstu uz slaida. Kādas tad ir gūtās atziņas? Tās jūs redzēsiet nākamajos slaidos. Tās sakrīt ar komisijas uh, rakstīto ziņojumā, kurš tika prezentēts 22. jūnijā. Galvenie tematiskie jautājumi, kam pievērsās ieinteresētās puses, ir praktiskie uzlabojumi stratēģijā. Vispirms jau politiskais atbalsts, kas ir jāstiprina visos līmeņos. Un es gribu vēlreiz uzsvērt visos līmeņos. Tas nav tikai politiskais atbalsts Eiropas vai nacionālā līmenī. Mēs runājam par vietējo un reģionālo līmeni ir jāprecizē un jāstiprina galveno iesaistīto pušu eh, darbība. Mēs arī labāk mēģinām definēt nacionālo kontaktu eh, punktu darbību. Un vēl viens jautājums ir saistīts ar visaptverošu izvērtēšanu, kas ir balstīta uz mērķiem un indikatoriem. Mums ir arī jāpievēršas finansējumā saskaņošanai un izmantošanai. Pašlaik, kad tiek izstrādāts jaunais daudzgadu finanšu plāns, mēs pirmo reizi varam ņemt vērā to, ka makro reģionālās stratēģijas jāņem vērā programmu izstrādēš, izstrādes laikā. Un Tas attiec arī uz saziņu sistēmu uzlabošanu un redzamību, arī uz uh, nozaru politiku ieskā, iesaisti un pievēršanos integrālai pieejai. Mēs nedrīkstam aizmirst arī kohēzijas politiku, kuras aptvērums ir jāpaplašina, jāiesaista vairāk kolēģu, kas ir atbildīgi par infrastruktūras, transportu, enerģiju, inovācijām, pētniecību un tam līdzīgi. Vēl viens jautājums bija saistīts ar sinerģijām starp makro reģionālo stratēģiju un citām sadarbības platformām Baltijas jūras reģionā. Šajā reģionā mums ir vairāki sadarbības fórumi, piemēram, Ziemeļvalstu ministru padome un citas. Mēs gribam ņemt vērā šo tīklu darbību izvērtēšanas laikā. Mēs e, nedrīkstam pieļaut e, dažādus pārklājumus, dubultošanos. Runājot par sinerģijām, mums ir jāpievēršas e, sadarbībai starp makro reģionālajām stratēģijām kā tādām. Pašlaik mums ir divas stratēģijas. Pirmā ir Baltijas jūras stratēģija, bet mums ir arī Donavas reģiona stratēģija. Mums ir jāmeklē sinerģija starp šīm abām stratēģijām, arī runājot par gūto atziņu, apmaiņu un tīklu izveidi un tam līdzīgi. Kā jau es sākumā teicu, stratēģijas pārskatīšana balstās uz sadarbību padomai. Mēs esam izveidojuši grupu, kura sadabo, sagatavo padomes secinājumus, kuri iekļaus praktiskus ieteikumus, lai varētu uzlabot stratēģiju. Grupa sāka savu darbu jūlijā, un tā strādās līdz novembra sākumam. Pēc tam secinājumi tiks iesniegti koreperā, un novembra sesijā Šie secinājumi tiks pieņemti padomē. Mēs kā prezidentūra kopā ar Eiropas komisiju šogad pievēršamies arī Baltijas jūras stratēģijas otram fórumam, kas notiks Gdaņskā. Mēs sadarbojamies ar Gdaņsku un arī ar Kumorski reģionu. Fórums notiks no 24. līdz 26. oktobrim. Es gribētu arī izmantot uh, šo iespēju un uzaicināt jūs uh, ierasties Gdaņskā. Mēs organizēsim uh, šo iesaistīto pušu uzklausīšanu. Fórums uh, tiks izmantots kā diskusiju platforma kur, kuras rezultātā mēs eh, izstrādāsim ieteikumu stratēģijas uzlabošanai. Un padomes secinājumos mēs gribam iekļaut praktiskus secinājumus, kuri pārtaps paziņojumā par Baltijas jūras stratēģiju. Paziņojumu publicēs eh, Eiropas komisija 2012. gadā Dānijas prezidentūras laikā. Nu, mēs tagad varam teikt, ka mums ir tāda kā Baltijas jūras prezidentūra un ceru, ka mēs varēsim pabeigt darbu pie stratēģijas uzlabošanas. Un pašlaik es gribētu jums pateikties par uzmanību un esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies par šo visaptverošo prezide, prezentāciju un svarīgu jautājumu izklāstu. Tagad es gribētu lūgt Belarģi kungu, kurš uh, runās par Adrijas Jonijas iniciatīvu, un pēc tam mums notiks uh, diskusija. Paldies! Lūdzu, jums vārds! L'invito Paldies! Market reģiona priekšsēdētājs pateicis par izteikto ielūgumu. Diemžēl viņam ir jāparaksta līgumi Romā ar Brazīliju, tādēļ viņš nevar piedalīties šajā pasākumā. Vēlos pateikties Alfonsī kungam un komisijas pārstāvjiem par uzaicinājumu piedalīties šeit. Tāpat kā saistībā ar Baltijas jūru, mums ir bijusi sadarbības starp dažādām valstīm, un tas ir līdzīgi arī Adrijas un Jonijas jūras gadījumā. Arī mums ir nepieciešama Eiropas stratēģija, kas uh, aptvērtu un atbalstītu jau esošās dažādās iniciatīvas un programmas. Uh, Mums ir jāpielāgo jau esošie instrumenti dažādajām situācijām, lai panāktu Eiropas Savienības kohēzijas politikas stiprināšanu. Šī sistēma jau pastāv gadsimtiem ilgi, un tajā ir pārstāvēts ļoti dažādas kultūras, ekonomikas, un ir bijušas arī ļoti daudzas iniciatīvas, kā Adrijas Jaunijas jūras iniciatīva, ekonomiskās pieredzes apmaiņas fórums, dažādu universitāšu fórums un tā tālāk. Turklāt ir vēl dažādi tīkli, kas nodarbojas dažādiem kultūras veidiem, kā muzejiem, teātriem, mūzika, izglītība, vidas traķēdijas un tā tālāk tā joprojām. Adrijas Jonijas iniciatīva tika uzsākt saistībā ar starpvaldību konferenci Adrijas un Jonijas jūrai Tur piedalās arī Albānija, Bosnija, Hercegovina, Horvātija un Slovēnija. 2002. gadā pievienojās arī Serbija un 2006. gadā Melnkalne. Galvenā mītne ir Ankonā un kopš 2011. gada līdz 2012. gada mājām Serbija pašlaik ir vadošā valsts. Un šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt sadarbību Adrijas jūras uh, basēnā, atbalstīt mazos un uh, nelielos uzņēmumus, turismu, veicināt sadarbību starp universitātēm, strādāt arī jūras uh, vidas aizsardzības jomā un transporta sakaru jomā. Vēl mēs esam radījuši pamatu, lai tiktu izstrādāt šī Adrīsienijas jūras stratēģiju, kurā piedalās astoņas dalību valstis. Jāņem vērā tas, ka 2010. gadā šīs iniciatīvas ietvaros astoņas dalību valstis pieņēma lēmums, kas atbalsta mazos un nelielos uzņēmumus, turismu un attīstību. 5. mājā 2010. gadā Ankonā astoņu dalībvalstu ārlietu ministri tikās un parakstīja divas deklarācijas. Sestībā ar šīm deklarācijām Eiropas Savienība atzīst atbalstu šai stratēģijai. 1999. gadā notika vēl viens fórums, balstoties uz Itālijas iniciatīvu un vairāk kā 50 uh, eh, dažādas pavalstis, kuras atrodas ap šo jūru, sanāca, lai runātu par ļoti dažādu raksturu jautājumiem, tostarp ekonomiskiem, vides un sociāliem. 2001. gadā tika dibināta iniciatīva, kurā sastrādājas 36 tirzniecības kameras, un Adrīsu jaunīs jūras iniciatīva aptver strateģisku reģionu, kurā ir iekļaut apmēram miljons uzņēmumu, un 2010. gadā apgrozījums bija apmēram 29 miljoni eiro. Tādēļ ir arī iespējams šeit īstenot Eiropas vidus un kohēzijas politiku. Adrijas Jaunijas jūras universitātes tīklus aptver 30 dalībvalstis no dažādajām valstīm. Šis tīkls tika izveidots 2009. gadā ar mērķi radīt nepārtrauktu saiti starp universitātēm un pētniecības centriem šo jūru teritorijā un lai pastiprinātu sadarbību starp šīm universitātēm. Adrijas jūras eiro reģions sastāv no dažādiem pašvaldībām, sešās uh, Adrijas jūras uh, robežojošās valstīs. Un Tas radās 2006. gadā, lai atbalstītu Eiropas Savienības pilsoņus un veicinātu sadarbības starp institūcijām un pārējiem iesaistītajiem. Pārvaldības zaļā grāmata Eiropas Savienībā nozīmē, ka daudz mērķus nevar panākt tikai individuālā ceļā, ka ir nepieciešama kolektīva pieeja, kuras sastrādājas dažādas inšētās puses un dāla uzdevumus Un šī stratēģija ir inovatīvs veids, kā notiek darbs, un šeit uzsvars ir arī uz ilgtspējību. Un makro reģionu definīcija ļoti skaidri parāda to, ka runa ir par funkcionāliem makro reģioniem. Tas nozīmē, ka tie ir reģioni un teritorijas, kurās pastāv līdzīgi apstākļi. Tas attiecas uz dažādu problēmu kvalitāti un kvantitāti, ar kurām ir jāsaskarās. Un raugoties uz šo iniciatīvu, makrostrateģiskais instruments ir ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu teritoriālo kohēziju, kā to nosaka Lisabonas līgums. Adrijas Junijas jūras makroreģions nav ģeogrāfisks konkrēti noteikts reģions, bet gan tāda funkcionāla vide, kurā piedalās dažādas nacionālas, reģionālas un vietējas institūcijas, kas ir apvienojušās, lai kopīgi risinātu problēmas, kopīgi ar Albiju, Bosniju, Hercegovinu, Horvātiju, Melnkalnu, Sloveniju, Itāliju un Serbiju strādātu. Turklāt šis makro reģions nav kaut kas kaut kāda papildu institucionāla vienība Eiropas Savienībā. To arī komisija ļoti skaidri pateica. Tā ir kopīga organizācija, kurā tiek pārstāvēts ļoti dažādas Eiropas nacionālas, reģionālas, lokālās vienības ar dažādām finansēšanas programmām. Tādēļ šis makro reģions arī neaptver visus sektors, bet koncentrējas uz konkrētiem izaicinājumiem. Šeit īpaši jāpiemina tas, kādreiz Janijas makro reģions ir joma, kurās cenšas apvienot Āziju un Eiropu, izstrādāt uh, kopīgas vērtības, kuras jau pastāv gadsimtiem ilgi. Un šī makro reģiona galvenais uzdevums pastāv arvien ciešāk apvienot reģionus, kurš tā pārstāv, īstenot ilgtspējību un aizsargāt īpašo vidi šajā reģionā. Makro reģions uh, sastāv triju dalībvalstu robežās - Itālija, Grieķija, Slovēnija. Turklāt uh, piedalās arī Horvātija, kura eh, 2013. gada 1. jūlijā pievienosies. un vēlāk pievienosies arī pārējās valsts, kas ir iesniegušas pieteikumu. Šis reģions aptver ļoti lielu teritoriju ar apmēram 70 miljoniem iedzīvotājiem. Reģions aptver ne tikai jūras basēnus, bet veido arī saisti starp dažādajām institūcijām. Tādēļ ļoti labs veids, kā īstenot kopīgu stratēģiju, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu. Un galvenās pazīmes, ar ko ir tipisks šis reģions, novad pie tā, ka Adrijas Jonijas makro reģions ir uh, fokusējis uz vidusjūru, uh, un cenšas izmantot šeit pastāvošo integrācijas dinamiku. Eiropas Savienība arī darbojas ļoti aktīvi, ir dažādas uh, vides programmas, kas darbojas reģionālas programmas, kā arī daudzas citas programmas, kas nodarbojas ar pārobežu sadarbībām starp Itāliju un Sloveniju vai Itāliju un Grieķiju pastāv vēl dažādu starpnacionālu programmu ar sadarbību ar Centrālo Eiropu, Dienvidu Eiropu, sadarbību ar Alpu reģionu valstīm. Un šeit ir arī finansējumi ar dažādiem avotiem. Transeiropas sakar tīkli nepiedalās šajā jomā, izņemot vienu dzelzceļa līniju, kas savieno Grieķiju ar pārējo Eiropas daļu. Eiropas strateģijā šajā jomā jāņem vērā tas, ka šeit ir nepieciešama ļoti spēcīga integrācija visos līmeņos. Eiropas investīcija banka un dažādi privātie iesaistītās puses, tām ir jāsniedz attiecīgs ieguldījums, un tas viss nevar balstīties tikai uz starpvaldību loģistiku, tam jābalstās arī institucionālā līmenī un ir jāizmanto Eiropas Savienības pieredze un zināšanas. Kopš 2010. gada ciešā satarbībā ar Itālijas ārlietu ministriju un Adrijas Jonijas iniciatīva reģionā Marke ir radījuši dažādas ini iniciatīvas, lai veicinātu šī reģiona atzīšanu Eiropā. 3. martā 2011. gadā teritoriālās attīstības komisija Marka reģionā izstra, noteica mandātu, lai izstrādātu teritoriālo sadarbību šajā reģionā, un šis atzinums bija paredzēts uh, to pieņemt 4. jūlijā, un 11. oktobrī tas tiks noslēgts, jā. Ja reģiona komitejas eh, plenārsēdē šis ziņojums tiks pieņemts. Eiropa padoma 23. un 24. jūnijā savos atzinumos uh, aicināja dalībvalstu turpināt darbu šajās jomā un atbalstīt arī iespējamos makroreģionus nākotnē. Īpaši šeit atsaucās uz Adrijas Jonijas jūras makroreģionu. Tik pieņemts lēmums izstrādāt iniciatīvu ziņojumu līdz 2011. gada beigām. Vienlaikus tiek īstenots arī dažādas uh, informēšanas iniciatīvas dažādos līmeņos, īstenojot dažādas tikšanos, kuras organizē ārlietu ministrijas. Un tas viss notiek reģionālos, vietējos līmeņos, tajās dalībvalstīs, kur ir pārstāvēts šis reģions. Šajā jomā ir arī ārlietu ministra nu, iniciatīva, kas pastāv no 2008. līdz 2010. gada, un uh, Nacionālo parlamentu pārstāvju deklarācija šī gada jūnijā. Tad pieņēma rezolūciju, ar kuru tiek atbalstīta Adrijas Jonijas iniciatīva un augustā, septembrī Ankonā bija izstāde, kurā piedalījās visi Adrijas Junijas jūru reģioni. Notika trīs darba semināri un notiks arī pēc pāris dienām darba semināri 2018. gada atvērto dienu ietvaros. Tur piedalīsies Itālijas, Serbijas un citu valstu ārlietu ministri. Šie darba semināri notiks 25. Notika 25. septembrī Akonā. Novembrī, decembrī Itālijas reģionos arī paredzēta vairāki reģio, eh, vairākas konferences. Un informēšana veicina to, ka tiek pātrinātas procedūras, lai īstenot mandātu no Eiropas Savienības puses, lai 2009. 12. gadā jau var uzsākt programmas īstenošanu, tādējādi mēs īstenosim saskaņotu stratēģiju saskaņā ar nākamā finanšu, nākamo finanšu ietvaru. Vēlos uzsvērt to, ka Eiropas Savienības stratēģija Adrijas Jonijas jūra reģionam ir jābūt instrumentam ne tikai šim reģionam, bet arī visai Eiropas Savienībai. jo tādējādi mēs cenšamies uh, tādus strateģiskos mērķus kā inteliģenta attīstība, ilgspējīga attīstība 2020. gada ietvaros tiek panākta. Papildu vērtība šam reģionam ir tas, ka Eiropā pievērš lielāku uzmanību Rietumu, Balkānu valstīm un reģionam, un Eiropas Savienība var palīdzēt uh, šī reģiona valstīm pievienoties Eiropas Savienībai. Turklāt tā ir iespēja ļoti lielā vidusjūras reģionā pātrināt demokrātiskos procesus, tāpat kā Eiropas integrāciju. Ir jāatbalsta izaugsme, attīstība, tie ir galvenie vārdi, kas izsaka šīs stratēģijas jēgu šajā reģionā. Ir jāpanāk arvien lielāka integrācija šajās dalībvalstīs, gan arī stratēģija attiecības Baltijas jūru un Donavu, saistībā ar Adrijas Jonas iniciatīvu, Jonijas iniciatīvu var īstenot dažādas sinerģijas. Kā jūs redzat šajā attēlā, tad jūs varat redzēt, ka šeit ir paredzēts izveidot asi Eiropas līmenīs un Adrijas Jonijas iniciatīvu nodrošinātu dienvidu austrumu piekļuvu Eiropai no pārējās pasaules puses un aptvertu austrumu daļu vidusjūrai. Šobrīd jau var noteikt prioritāras jomas, kā vidas aizsardzība, uzlabota piekļuve sakariem, piemēram, autošosei pa jūru, zvejniecība, ekonomikas attīstība – tam visam jābūt saskaņotam ar Eiropas Savienības lēmumiem šajā jomā. Vēl vēlos piebilst, ka ļoti būtiski, ka Eiropas Savienības politika, īpaši kohēzijas politika pēc 2013. gada, ņems ļoti spēcīgi vērā makro stratēģiju, īpaši pārobežu sadarbību. Uh, lai šīs reģionālās programmas kopš 2014. gada varētu veicināt šo stratēģiju patieso īstenošanu. Tādēļ ļoti būtiski, lai Eiropas parlaments balstoties uz dalību valstu un trešo valstu pārstāvju deklarāciju ņemtu vērā pievienošanās procesa stratēģisko vērtību un ņemtu vērā to, ka integrēta vides politika, ūdeņu pārvaldīšanas politika ir jāņem, jāiekļauj Adrijas un Jonijas iniciatīvas stratēģijas izstrādē. Vēlos arī ierosināt to, ka šeit Eiropas parlamentā, Briselē, uh, tiktu organizēta arī ikgadējā konference šo Adrijas jaunīs iniciatīvas eh, prezidējošo valstu jomā. Lielas paldies par jūsu uzmanību, labprāt atbildēšu jūs jautājumiem. Thank you. Uh, thank you, Mr. Bellardi. Lielas paldies runātājam. Tagad mēs varam sākt diskusiju. Un vispirms es došu vārdu Alfonsi kungam referentam, ja un referenti vēlas izteikties, tad arī lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Vispirms gribu pateikties abiem iepriekšējiem runātājiem, kuri izteicās ļoti pozitīvā un konstruktīvā gaisotnē. Uh, Situācija Baltijas jūras reģionā ir ļoti laba, mēs esam daudz ko paveikuši. Un mēs esam arī radījuši pievienoto vērtību makro reģiona līmenī. Manuprāt, process Baltijas jūras reģionā, ņemot vērā entuziasmu, demonstrē, uh, šādu Eiropas procesu noderīgumu. Vidusjūras eh, eksperiments arī dod eh, pamatu tādam optimismam. Makro reģioni ir ārkārtīgi nozīmīgi savās teritorijās, un šie makro reģioni dod mums lielas cerības. Eiropas Savienības iestādēm ir pozitīvi jārēģē uz šīm iniciatīvām. Mums ir jāpievēršas arī stratēģija 2020 mērķiem un iniciatīvām. Un šajā jomā darbība ir saistīta ar lielām cerībām. Mums ir jāņem vērā arī vietējās vajadzības. Mūsuprāt, tā kā mēs esam beiguši sākotnējus eksperimentus un ievaddaļu, mums ir jāpievērš tādai nopietnākai stratēģijas īstenošanai makro reģionos. Mums ir nepieciešama visaptveroša stratēģija makro reģioniem. Šajās prezentācijās mēs dzirdējām, ka darbs nevienmēr ir noritējis tā, kā tam to vajadzēja. Uh, Polija pārņēma Zviedrijas darbu, un mums tomēr ir jāzina, kāds ietvars mums ir nepieciešams, lai mēs varētu virzīties uz priekšu stratēģiju īstenošanā, un lai mēs varētu mm, arī tās ietvert politikas veidošanā. Tiek sagatavots arī iniciatīvas ziņojums, kuru es nākamēnes eh, prezentēšu es uh, arī gribētu norādīt dažus eļam, ejamos uh, ceļus. Protams, ka mums ir uh, konkrēti mērķi, kas ir jāsasniedz un ar, arī konkrēti ierobežojumi. Runājot par ierobežojumiem, jāsaka, ka mums trūk šīs visaptverošā ietvara un tāpēc makro reģionālie projekti tiek īstenoti mm, neregulāri. Protams, ka ir uh, labā griba un entuziasms, bet trūkst cilvēku un finanšu resursu. Tos nevienmēr var attiecīgi mobilizēt. Pašlaik ir pienācis laiks izstrādāt eh, programmas no 2014. līdz 2020. gadam. Tieši tāpēc mums ir jānāk lajā ar praktiskiem taustāmiem priekšlikumiem. Mums ir, protams, jākoncentrējas arī uz eh, vidusjūru, kā mēs pievērsīšos savā ziņojumā. Un kāpēc? Pirmkārt jau tāpēc, ka vidusjūra ir ārkārtīgi svarīgi ņemot vērā dažādus faktorus. Vidusjūras reģions ir arī svarīgs uh, saistībā ar dažādām krīzēm, piemēram, Grieķijas krīze nozīmē, ka citām dalībvalstīm ir jāiet palīgā šai valstī. Pastāv arī izaicinājumi, kas saistīti ar nopietniem budžeta samazinājumiem valdībām ir jāīsteno ļoti stingri finansiālie pasākumi. Eiropas ideālā mums ir jāiedveš jauna dzīvība, un tieši šādi makro reģionālie projekti vidusjūras reģionā būtu ļoti liederīgi. Un es domāju, ka tas attiecas gan uh, uz uh, ziemeļu, gan dienvidu krastiem vidusjūras reģionā. Mums ir lielas cerības, kas ir saistītas uh, arī ar Āfrikas uh, ziemeļu daļu. Mums ir nepieciešami instrumenti, lai varētu virzīt uz priekšu attīstību vidusjūras reģionā. Un noslēgumā es gribu teikt, ka Vidusjūras reģions jāuzskata kā viens reģions. Protams, ka te vienojušies faktors ir vidusjūras klimats. Un šajā saistībā ir jāmin lauksaimniecība no austrumiem uz rietumiem. Mēs, eh, diemžēl, sastopamies ar tādu problēmu kā meža ugunsgrēku šajā reģionā. Ekonomiskais klimats un arī vēsturiskās un kultūras saiknes ir ārkārtīgi nozīmīgi. Vidusjūras reģions ir uzskatāms kā Eiropas šūpulis. Arī attālumi no austrumiem līdz rietumiem ir vērā ņemami. Vidusjūras reģiona pieeja pieejā mēs varētu izmantot arī Adrijas e, Jonijas iniciatīvu. Mums ir e, jāpievērš šiem projektiem, kas e, mums var dot liels panākumus Eiropas parlamentam un komisijai jāpadomā par makroreģionāliem projektiem, kuri būs kļūs par Eiropas politikas svarīgu sastāvdaļu. Tieši tāpēc mums ir nopietni jāpievērš plānošanai. Mums ir nepieciešami mērķi. Mums ir arī jāpalīdz veidot turpmākās debates, ir īpaši ņemot vērā iesaistītos dalībniekus. Mums ir jāizveido uh, pilnīgi skaidri modeļi, lai varētu attiecīgi īstenot šos makroreģionālos projektus. Mums ir jānosaka prioritātes un pārvaldības struktūras, jo iniciatīvas nevar īstenot bez attiecīgas pārvaldības. Es domāju, ka ir pienācis īstais laiks izlēmīgi rīkoties un novērst uh, pagātnes uh, kļūdas. Tagad vārds ēna referentam no EPP. Tā ir elnök asszony, kedves eh, képviselőtársaim. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā arī vēlos pateikties par šiem diviem ļoti interesantajām prezentācijām. Protams, pateicos arī ļoti rūpīgajam referenta paveiktajam darbām. Mēnešu laikā mēs saņemsim arī darba dokumentu, un par šodienas diskusiju man ir trīs komentāri. Ja mēs palūkojamies uz polijas prezidentūru, tad redzam to, ka ziņojums par Baltijas jūras stratēģiju tiek aplūkots padomē. Gan Baltijas jūras stratēģija, gan Donavas uh, stratēģija 2013 tiks pārskatīta. Un ņemot vērā visu šo, būtu ļoti svarīgi izveidot kritēriju sistēmu, lai mūsu komiteja un parlaments, kā arī padome, balstoties uz šiem kritērijiem, uh, līdz 2013. gadam varētu izskatīt un izvērtēt šīs abas stratēģijas. Manuprāt, Alfonsija ziņojums dod iespēju pārdomāt makro stratēģiju nākotni un pārdomāt mums eh, vienotu sistēmu izveidi, izveidojot kritērijus. Otrs komentārs. Manuprāt, mums jārīkojas ārkārtīgi uzmanīgi, jo iniciatīva par Baltijas jūru un eh, Donau bija ļoti veiksmīgs, taču jābūt ļoti uzmanīgiem un nedrīkst vienkārši uh, visu palaist modes uh, ritējumam un radīt tādu tendenci, ka tiek radīta arvien jauns un jaunas makrostratēģijas. Pagājušajā gadā arī bija daudzas dažādas stratēģijas, taču dažas sekoja vienkārši tendencēm, un to pamatojums nebija balstīts uz uh, labiem argumentiem. Tādēļ es domāju, ka uh, makrostrateģijas būtu jāizvērtē balstoties uz konkrētiem priekšstatiem un kritērijiem. Uzskatu, ka mūsu ziņojums, ka mūsu darbām jaunajā kohēzijas politikas un plānošanas fāzē nosaka principus, uz kuriem balstoties uh, mēs varētu izvērtēt jauno makrostratēģiju pieņemšanu. Vēlos novērst tādu gadījumu, un varbūt, ka es mazliet pārspīlēju, tad es vēlos novērst situāciju, kā tas notika ar Horvātiju. Protams, pastāvēja principi sarunām, taču sarunas ievilkās Un galu galā bija dažādi politiskie principi. Un mums Ungārijā tā teiciens, ja es gribu, tad es uh, palikšu stāvoklī, ja nē, ne, nepalikšu. Nu, visi šie politiskie aspekti situāciju ārkārtīgi ietekmēja. Protams, mums ir nepieciešama politiski principi jaunu makrostratēģiju izveidošanai, taču mums ir nepieciešama skaidra principu sistēma, uz kuriem balstoties mēs varam pieņemt lēmumu par to, kas ir jāizpilda, lai varētu izveidot jaunu makroekonomisku stratēģiju, vai arī nē. Liels paldies! Very short, I'm sorry, because we don't... Izteikšos īsi, jo mums nav daudz laika pirms balsojuma, un tagad došu vārdu Karonkungam, ēnu referentam no sociālistu grupas. Liels paldies, priekšsēdētā izteikšos īsi. Sākumā vēlos pateikties abiem referentiem. Abi ziņojumi atkārtot parādīja to, ka šis instruments makro reģioni ir, var būtu ļoti noderīga, lai sasniegtu dažādus mērķus. Pie šiem mērķiem pieder arī tas, kas interesē tieši mūs, mūsu komiteju. Protams, ka mēs vēlamies lielāku kohēziju un līdzsvaru attīstot dažādās Eiropas Savienības telpas un reģionus. Manuprāt, šādā aspektā Alfonsija kungs pareizi centās atrast atbildes, īpaši ņemot vērā līdzināju pieredzi saistībā ar Baltijas jūras stratēģiju un ņemot vērā jau ļoti skaidri izteiktās vēlmes un arī paveikto darbu. Šeit domāju Adrijas un Jūras reģionu ir mēģinājumi gūt panākumus, saskaņojot to ar kopīgo stratēģiju, kurai Eiropa seko 2020. gada stratēģijas ietvaros. Tādēļ, manuprāt, mums sākumā ir jāparūpēs par to, lai netiktu radīt arvien vairāk pārklājošās struktūras. Mums ir jācenšas, lai šie makro reģioni spētu panākt konkrētus mērķus pilsoņiem, lai visi izmantotie līdzekļi tik izmantoti tieši šo mērķu īstenošanai, nevis lai radītu jaunas struktūras. Īpaši pašreizējās krīzes laikā ir ļoti būtiski kā, kā lai to pasaka, Eiropa mainītu savu darbību. Un tas nozīmē nevis tikai to, ka mēs uh, īstenotu taupīšanas pasākums, mums ir jānodrošina arī attīstības veicināšana ar konkrētiem instrumentiem, kas pilsoņiem tiešām kaut sniedz labumu. Manuprāt, šajā ziņojumā ir jāņem vērā visi šie aspekti un uh, Alfonsī jau runāja, pie, pieminēja pārvaldības punktu, kam ir jāsaskaņo reģionālās un vietējās stratēģijas ar kopīgo stratēģiju. Paldies! Mm, paldies! Nākamais eh, ēnu referents eh, šeit nav, tāpēc es dodu vārdu nākamai mainu referentei. Paldies, priekšstādātāji, izteikšos īsi. Es atzinīgi vērtēju šīs debates par makro reģioniem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tās mums uh, dod instrumentus uh, dažādu projektu un programmu koordinācijai. Es gribētu norādīt uz uh, transnacionālo trešo mērķi, kas ir ļoti svarīgs stratēģija koordinācijā. Savā ziņojumā par teritoriālo sadarbību es eh, gribētu izvairīties eh, no riska izplatīt šādas stratēģijas. Es domāju, ka makro reģionālā stratēģijas nevar aptvert visu Eiropas reģionu. Un, protams, ka arābu pavasara uh, rezultāti mums, mums arī noved pie konkrētiem secinājumiem. Alfonsi kungs runāja par konstruktīvu vēstījumu, un es tam pilnīgi piekrītu. Makro reģionālā stratēģija vidusjūrai jāīsteno sadarbībā ar, ar vietējām politikām. Es gribu uzsvērt arī uh, saisti ar Adrijas jūnijas iniciatīvu un vidusjūru. Es gribu pievērsties vēl vienam svarīgam jautājumam un konkrēti, ko tad mēs varam darīt, lai nodrošinātu to, lai dalītu valstis investētu makroreģionālajās stratēģijās. Paldies! Paldies! Es vēlos arī teikt paldies referentam, apsveicu viņu un priecājos par debatēm par šo jautājumu. Es personīgi ļoti atbalstu makro reģionus un gribētu arī teikt, ka pašā laikā ir izdevies ievies daudz pasākumus, gan uh, īstenojot formālus, gan neformālus centienus, jo kaut galā starp daudziem makro reģioniem jau vairākus gadus pastāv cieša sadarbība. Uh, Šeit ir uzsvērts, ka svarīgi ir ieviest tādu sistēmu, kas eh, jau gadiem ilgi pastāvošo sadarbības tīklu starp reģioniem nostiprinātu. Bet es piekrītu Dāču eh, kungam un citiem, uh, Es viņam nepiekrītu, jo viņi apgalvoja, ka eh, mums vajadzētu radīt divas līdz trīs makroreģionus un pārējiem ierobežot iespējas. Tur, kur ir potenciāls kur jau pastāv ilglaicīga sadarbība. Tur mums arī vajadzētu sniegt iespēju šo iniciatīvu īstenot formālā veidā, proti kļūt par makro reģionu. Es uzskatu, ka referendum ir taisnība, ka vajadzētu ieviest uh, principu katalogu. Kas ir makro reģions? pēc uh, Polijas ārlietu ministrijas Eiropas politikas direktorā direktora vietnieces uzstāšanās gribētu teikt, ka es arī atbalstu viedokli, ka makro reģionam vajadzētu paredzēt atbilstošu finansējumu. Man ir jautājums, vai pašreizajā budžeta situācijā ekonomiskā krīzē vispār pastāv iespēja paredzēt uh, īpašus operatīvas programmas, kas būtu piemērotas rīcībai. Saskaņā ar Eiropas komisijas uzskatu, kohēzijas politikas prioritātei vajadzētu būt eh, stratēģiski virzīt eh, pārobežu sadarbību, ieviest makrostratēģijas. Tās viss ļoti būtiskas tēmas, un es domāju, ka mums šiem pasākumiem un to pamatprincipiem, kā radīt jaunas makroreģionus, par to vispār tā ļoti liela interese un ļoti daudz gaida eh, uz rezultātiem. Uh, Žans Kelijs, nākamais runātājs. Zvaru. Izteikšos īsi. Es uzskatu, ka prezentu, prezent, prezentācijas bija interesantas, jo es piedalījos Atlantijas reģionu stratēģijā, un mums ir svarīgi zināt, kur ir pievienotā vērtība saistībā ar šīm stratēģijām runājot par Baltijas jūras stratēģiju, tikta noteiktas 15 iniciatīvas un 80 šie svarīgākie projekti. Es gribētu dzirdēt lielākas detaļas uh, par šīm iniciatīvām, lai varētu pievērsties pievienotai vērstībai, tīpaši runājot par projektiem, uh, kas attiec uz iespējamības pētījumu. Es gribētu uzzināt par to vairāk un uh, gribētu vairāk informācijas par turisma aspektu. Uh, Un es gribu zināt, kāda ir konkrētā situācija. Šādi ir mani jautājumi. Ja jūs varētu uz tiem šodien atbildēt, paldies. Paldies, Šan. Es eh, gribētu pajautāt eh, komisijai, kura ir galvenais virzītājs spēks šajās stratēģijās. Kolin, vai jūs varētu izteikt komisijas viedokli? Laika gan mums nav daudz. Uh, Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, kolēģi. Es ļoti uzmanīgi klausījos eh, prezentācijās un debatēs. Man ir tādi vispārīgi komentāri. Runājot par Baltijas jūras pieredzes ziņojumu un ņemot vērā diskusijas, kas attiec uz citām stratēģijām un pieredzi ar Donavu stratēģiju, Es gribētu pievērsties uh, galvenajiem elementiem. Vairāk runātāji atsaucās uz to, ka politiskā griba ir jāsaskaņo ar tehnisko kapacitāti. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs aspekts. Savā ziņojumā par Baltijas jūras stratēģiju mēs esam skaidri pateikuši, ka jāturpina strādāt pie politiskajām saistībām, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas viss tiktu saskaņots ar administratīvo un ilgtermiņa iesaisti runājot par kapacitāti. Šis ir svarīgs aspekts, un tas ir arī uzsvērts arī Baltijas jūras reģiona ziņojumā, kuru prezentēsi Gdaņskā. Uh, tajā ir teikts, ka politiskais entuzias, entuziasms uh, nedrīkst apsīkt. Un otrs elements, kam es gribētu pievērsties, ir nepieciešamība strādāt ļoti nopietni pie politiku saskaņošanas un finansējuma saskaņošana ar noteiktajām prioritātēm stratēģijās. Protams, ka mēs par to visu varam runāt un konstatēt, bet to visu ir grūti ieviest praksē. Runājot ar Baltijas, par Baltijas jūras iniciatīvu, jāsaka, ka ne viss ir ļoti labi darbojies. Protams, ka programmas tiek apspriestas, varbūt, ka ir uh, inertums politiskajās un administratīvajās sistēmās, iespējams, ka trūkst sadarbības un koordinācijas. Šie ir jautājumi, kam jāpievēršas, un šīs jomas ir jāuzlabo. Un ir vēl trešā lieta, kam es gribētu pievērsties, ir nepieciešamība ņemt vērā tikai kopējo ainu, lai pārliecinātos, ka mēs varam daudz labāk strādāt koordinētā veidā. Svarīgi ir paraudzīties uz trūkumiem un konkrēti pievērsties uh, ko, projektu idejām, kas ir izklāstīts rīcības plānā Baltijas jūras uh, stratēģijā un to īstenošanai. Mēs pašlaik veicam pētījumu, lai noteiktu mm, dažādus iemeslus neveiksmēm. Mums ir jāpievēršas arī tā saucamajai sēklas naudai un lai projekta īstenotāji arī būtu kontaktā ar finansējuma devēju Protams, ka finansējums ir nepieciešams, lai transnacionālās stratēģijas varētu īstenot. Noslēgumā es gribu teikt, ka Baltijas jūras iniciatīvas pieredze pierāda, ka uh, transporta plānošana un enerģijas infrastruktūras plānošana ir uzlabojusies, jo arī turisma sadarbības jomā ir zinām panākumi. Mums ir jāpārliecinās par to, lai šo veiksmi mēs varētu arī turpmāk izmantot. Mēs varam arī skaidri parādīt, ko nozīmē teritoriālā kohēzija, un svarīgi arī ir parādīt, ka mēs varam attiecīgi īstenot uh, dažādas pasākumas attiecīgas pārvaldības ietvaros. Mums arī jāpārliecinās par uzticamību. Ir svarīgi, lai cilvēki uzticētos institūcijām un struktūrām. Un tam visam ir nepieciešami resursi, kā jau norādīja referents. Un tas ir īpaši ir svarīgi runājot par periodu pēc 2013. gada. Liels paldies! Vai jūs gribat vēl ko piebilst? Negribētu pailcināt diskusiju, viss, kas piedalījās diskusijās, un tad, kad ziņojums tiks eh, prezentēts, tad mēs varēsim arī turpināt diskusiju. Paldies! The, uh, un tagad es gribētu pateikties viesiem. Ja jums ir kādi materiāli, ko jūs varētu atstāt sekretariātam, um, Tad lūdzu dariet to, mēs varētu tos pēc tam izplatīt deputātiem un komitejas uh, locekļiem. Un tagad mēs pārējām pie balsošanas laika. Pārbaudīsim, vai jums ir kartes un vai sistēmas darbojas. Lūdzu, pārbaudīsim, vai sistēma darbojas. Mēs sāksim Sākam balsot un pārbaudīsim, vai sistēmas darbojas. Beidzam balsot. Nē, kāds tomēr nav nobalsojis, kā es saprotu. Nē, tomēr visi tagad ir nobalsojuši. Mēs varam pārbaudīt, viss darbojas, varēsim sākt balsošanu. Pirmais balsojums ir par Surjānas ziņojumu, un es saprotu, ka Laslo grib kaut ko teikt. Lūdzu, ļoti īsi. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Tas ir retrospektīvs balsojums, ko mēs tagad veiksim. Es gribu informēt komiteju, ka iepriekšējās dienās budžeta komiteja jau nobalsoja par šo jautājumu. Un patiesībā tas, kas ir ierakstīts šajā atzinumā, jau ir konkrēti fakti. Visas maksājuma apropriācijas, ko padomes samazinājuma, tika nobalsot, mēs nobalsojām par to, kas bija iekļauts uh, budžeta um, priekšlikumā, Protams, ka mēs nevaram iegūt uh, vairāk līdzekļu nekā komisija atbalsta, tika samazināti vairāki citi priekšlikumi, maksājumi tika samazināti un vairums budžeta komitejas arī atteica konkrētus priekšlikumus. Runājot par citiem priekšlikumiem, jāsaka, ka Viens no trījiem, ko ieteica zaļie, netika atbalstīts, bet pārējie un pilotu projekti arī ir atbalstīti budžeta komitejā. Es gribu lūgt uh, regiju komitejas locekļus uh, sekot līdzi budžeta komitejai plenārs sēdē, un tad mēs uh, būsim ieguvēji nākamā gada budžetā. Tas nozīmē, ka mēs iegūsim 3% vairāk maksājuma apropriācijās kohēzijas politikā salīdzinot ar pagājušo gadu. Šis ir augstākais rādījums visā budžetā, kas ir ļoti liela veiksme. Paldies, paldies! Šis vēstījums bija ļoti skaidrs. Sāksim balsot. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tad mums ir ko, pirmais kompromisa variants, kas par pret atturas pieņemts. Piektais un sestais uh, grozījums balsojam kopā, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 ir deputāts ir par. Apsveicu. Tālāk 12. punkts. Kerstinas Vestfāla ziņojums par demogrāfiskiem jautājumiem. Es saprotu, ka referente grib ko teikt. Paldies priekšādētāji, kolēģis un kolēģi, eh, kas ilgi top, tas eh, sniedz labu rezultātu. Pēc vairāk kārtējiem mēģinājumiem mums izdosies uh, demografijas ziņojumu par to patiešām nobalsot. Daži no mums uh, uh, par to, lai kļuvuši vecāki, daži no mums iet pelnītajā pensijā. Gribētu šeit vienam no referendiem sirsnīgi pateikties par labo un konstruktīvo sadarbību. Eh, politiskā grupa konsultātam Kristiānu Šampā un Denisam vai Medikā. Es ceru, ka es pareizi šos vārdus izrunāju. Viņiem sirsnieks paldies. Es domāju, ka šodien mēs pieņemsim ļoti labu un tādu uh, virzošu, priekšvirzošu eh, dokumentu. Paldies par sadarbību. Kristiāna Slīvinkas, bet. Nu, Kristiāna dosies prom no mums un tagad mēs sāksim ar 14. grozījumu. Kas par? pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Nē, tomēr pārbaudīsim 17. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Nē, tomēr šeit ir Pongas kunga mutiskais grozījums. Vai kāds ir pret? Balsojam par 21. grozījumu. Kas par? Lūdzu, visi, kas ir par, paceliet savas rokas, jo pretējā gadījumā es redzu tikai koordinātoru. Kas ir pret? Pārbaudīsim 21. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 25. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts Noraidīts. 32. grozījums par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 35. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. par pret. Šķiet, ka visi nepaceļ rokas. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 37. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 38. par pret atturs pieņemts. 39. par pret atturas noraidīts. 41. ar mutisko grozījumu. Vai kāds ir pret grozījumu? Balsojam par 41. kas par pret atturas. Pārbaudīsim 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 49. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 50. par. Pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par. Sastais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 56. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 57. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 58. grozījums dalītais balsojums. Pirmā daļa. Kas par? pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 59. grozījums par pret atturas pieņemts 61. par pret atturas pieņemts 51. par pret atturas pieņemts 7. kompromiss par pret atturas pieņemts 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret. Pārbaudīsim 64. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 68. grozījums par. Pret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 atturas pieņemts 77 ar mutisko grozījumu. Vai kāds ir pret grozījumu? Balsojam par 77. Par? Pret? Pārbaudīsim 77. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss. Kas par? Pret? atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 92. grozījums par pret atturas pieņemts. Nē, ne, tomēr nezinām. Pārbaudīsim 92. elektroniski, sākam balsot. 92. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 101. grozījums par, pret. Pārbaudīsim 101. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss par. Pret. Pārbaudīsim 13. kompromisu. Mm, ļoti dalīts viedoklis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. 113. grozījums balsojam kopā. Kas par? Pret. Noraidīts. 114. par. Pret. Atturas pieņemts. 117. un 118. kopā balsojam par. Pret. Atturas noraidīts. 14. kompromiss par pret. Pārbaudīsim 14. kompromisu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. par. Pret. Atturas pieņemts. 128. par. Pret. Pārbaudīsim 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. par. Pret. Atturas noraidīts. 130. par. Pret. Atturas noraidīts. 131. par pret atturas pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 139. un 140. kopā par pret atturas noraidīts.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 Viens, vienam sociālistu deputātam ir jāatturas no balsojuma. Lūdzu, izlemiet, kurš tas būs. Vai jūs varat izdarīt izvēli? Kāds tad ir rezultāts? Pieņemts. Es nezinu, kāds bija balsojums, bet tas ir pieņemts. 154. grozījums par pret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 pārbaudīsim 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 159. par pret atturas pieņemts. 160. par pret atturas pieņemts. 161. par pret. Pārbaudīsim 161. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 168 par, pret, atturas, pieņemts. 168 par, pret, atturas pieņemts. 169. par pret atturas pieņemts. 170. par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie apsvērumiem. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret pret atturas pieņemts. Sastais par pret. Pārbaudīsim sasto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par pret. Atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais ar mutisko grozījumu vai kāds iebilst pret grozījumu. Balsosim par devīto grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret. Šķiet, ka noraidīs, bet pārbaudīsim. Balsojam par desmito. Sakam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad pāriem pie ieteikumiem no nodarbinātības komitejas. Pirmais par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas noraidīts. Trešais par pret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 pret, atturas, noraidīts, 10. par, pret, atturas, noraidīts, 11. par, pret, atturas, noraidīts, 12. par, pret, atturas, noraidīts, 13. par, pret, atturas, noraidīts, 14. par, pret, atturas, noraidīts, 15. par, pret,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 pret atturas noraidīts. Un tagad ieteikumi no FEM komitejas. A ieteikums. Kā jūs gribat balsot? Ja neviens neiebilst balsojumam blokā par FEM komiteju, tad mēs to varam darīt. Balsojam blokā. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad balsosim par ziņojuma projektu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Lielas paldies! Pal apsveicu Kerstinu. Tagad pārējām pie nākamā balsojuma. Oleņičaka kunga atzinums ceļvedis uz Eiropas vienotu transporta telpu. Sāksim balsojumu. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Otrais un trešais grozījums balsojam kopā, kas par pret. Pārbaudīsim otro un trešo grozījumu. Mums ir daudzas situācijas, kad tikai koordinātori paceļ savu roku, un es nezinu, kā tad aprēķināt gala rezultātu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Šķiet, ka pieņemts. Tātad pirmais uh, kompromiss. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Devītais grozījums par. Pret pārbaudīsim ātri devīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret pieņemts. 24. grozījums ar mutisko grozījumu. Vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Tad balsojam par 24. grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par? Pret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 atturas no, noraidīts. Un tas arī viss. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti labs rezultāts. Apsveicu referentu. Tagad pārējiem pie 14. punkta. Kolārska Robinskas kundze, kur ir sagatavojusi atzinamo projektu. Es nezinu, vai Kolārskas kundze vēlas ko teikt. Šķiet, ka nē. Nē, tas ir tomēr balsojums. Priekšsēdētāji kaut ko sajauca. Vai jūs vēlties ko teikt? Es tikai gribu teikt, ka mums ir jābalso par atzinumu, bet mums vajadzēja būt 50. pantam par šo no AFET komitejas. Jūs kā koordinators vienmēr to varat lūgt, bet, nu, šoreiz tas tika izdarīts par vēlu, jo tas viss ietekmē arī mūsu darbu. Jā, tātad mēs balsojam, sākam ar pirmo kompromisu. Kas par pret? Atturas pieņemts. Ot, trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par pret atturas noraidīts. 22. grozījums. Mutiskais grozījums. Vai kāds ir pret to? Nē, balsojam par 22. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 19. par. Pret. Atturas pieņemts. 23. par. Pret. Atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. Tagad varam balsot par atzinumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par. Apsveicu Kolārsku Babīnskas kundzi. Liels paldies uh, par grozījumiem un par ieguldīto darbu un arī ēnu referentiem par sadarbību. Un tagad pāriem pie nākamā balsojumu. Nē, tomēr priekšsēdētāji atvainojas. Tas ir pieņems, mēs beidzam balsojumu. Tagad mēs uh, gaidām ģenerāldirektora Aknera kunga ierašanos. Viņš nedaudz kavējas. Vai tad mēs varam pāriet pie 17. darba kārtības punkta? Vai visi ir ieradušies, kuriem te ir jābūt? godātie kolēģi, Konstance Krelis kundze vēl nav ieradusies līdz ar to 17. punktu, kas ir ziņojums par Regi komitejas delegācijas vizīti apvienotajā karalistē. Mēs to apspriedīsim nākamreiz. Mēs to nevaram izdarīt viņas prombūtnē. Un pēdējais darba kārtības punkts pirms pārtraukuma ir saistīts ar ģenerāldirektora Dirka Aknera prezentāciju. Mums pašlaik būs tāds elastīgs pārtraukums, kamēr Aknera kungs ieradīsies. Lūdzu, uh, neatstājiet uh, šo ēku vai pat šo telpu. Pašlaik viņš ir ceļā uz parlamentu. Tas varētu vēl prasīt piecas minūtes. Lūdzu, palieciet tuvumā. Paldies! guide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 Uh, can... Godātie kolēģi, atsāksim sanāksmi. Ceru, ka visi pārējie kolēģi, kuram interesē šī tēma, mums pievienosies. Es tagad došu vārdu ģenerāldirektoram Dirkam Āneram, lai viņš varētu prezentēt komisijas uh, darba dokumentu par kohēzijas politikas uh, um, kļūdu analīzi un par to, ko komisija dara šajā sakarā. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie deputāti! Labdien visiem! Ļoti atvainojos, ka es novēlojos, bet es nokļuvu satiksmes uh, sastrēgumā. Katru gadu mēs apspriežam kādas kļūdas ir pieļautas kopienas eh, budžetā. Un katru gadu mēs secinām, ka kohēzijas politikas jomā un it īpaši reģionālās politikas jomā pastāv vairākas problēmas, kas jārisina. Tas notiek katru gadu, balstoties uz iepriekšējā gada datiem un kopainu. Mēs mēģinām apkopot pieredzi par četriem gadiem kopš 2007. gada, lai mēs pievērstos kļūdām un raudzītos, ko mēs varam no tā visa mācīties. Un par to es arī šodien gribētos runāt. Es gribētu runāt par pirmajiem secinājumiem, kurus varam izdarīt balstoties uz šiem pasākumiem. Uh, Šie pasākumi nebalstās tikai uz uh, Eiropas revīzijas palātas uh, darbu. Mēs izmantojam arī citus uh, au, avotus, un viens no tiem ir mūsu pašu darbs. Mēs esam piecu gadu gaitā dokumentējuši savu pieredzi, un mēs esam ņēmuši vērā arī nacionālo uh, auditoru darbu, arī pārvaldību un arī kontroļu eh, secinājumus. Mēs, eh, protams, ņemam vērā arī kontroles rezultātus eh, katrai programmai. Un tagad pievērsīsimies kopējam rezultātam Šeit jūs redzat situāciju, kas ir balstīta uz Eiropas revīzijas palātas eh, darbu no 2006. līdz 2009. gadam. Šeit ir divas eh, norādes. Revīzijas komisija norādīja uz auditu biežumu un kļūdām auditos, un tā ir sārtā līnija. Un otra līnija attiecas uz kļūdu izvērtējumu, uz kļūdu sastopamību. Mēs, protams, komisijas ģenerāla direktorātā ar prieku ieraudzījām, ka 2009. gadā kļūdu skaits krietni samazinājās bet mēs tā pašā laikā arī zinājām, ka 2009. gads bija diezgan īpašs. 2000, no 2007. līdz 2013. gadam mums eh, bija izdevumi, kas tika veikti ierobežot augstā valstu skaitā. Mēs zinājām, ka bija programmas, ar kurām mēs sastap, saskārāmies ar problēmām no 2006. līdz 2009. gadam, un tās nebija iekļautas šajā periodā no 2007. līdz 2013. gadam, un mēs nezinām, kāds būs kļūdu rādījums eh, šajā gadā. Bet mēs ceram, ka esam turpinājuši uh, darboties svārstīgā kļūdu ritmā, bet uh, katrā ziņā šo kļūdu ir bijis mazāk uh, nekā 2006. un 2007. gadā. Pirmais iemesls ir tāds, ka šajā laikā daudzi pasākumi ir īstenoti, lai kļūdas mazinātu, un otrs iemesls ir tāds, ka uh, 2007. līdz 13. gada programmēšanas periodā ir mainījušies vairāki noteikumi, lai ieviestu stingrākus pasākumus cīņai ar kļūdām. Un tagad es kopā ar jums gribētu pāanalizēt kļūdas un uh, pastāstīt jums eh, par rīcību, ko mēs esam veikuši. Un tagad pārējām pie sastā slaida. Kas tad ir kļūda? Kļūda gadās tad, ja darījums nav veikts saskaņā ar likumīgajiem un regulējošiem noteikumiem. Un Tieši tāpēc e, rodas neregulāri izdevumi, par ko informē komisija. Un tagad ir jautājums, kas tad nav kļūda? Cilvēki saprot, ka bieži vien viņiem nav saprotams, kas tad nav kļūda. Kļūda nenozīmē to, kad nauda ir pazudusi vai pazaudēta vai izšķiesta praktiski visos gadījumos nauda ir novirzīta tieši tiem projektiem, kam tā bija paredzēta. Un runājot par projektu īstenošanu un naudas izlietošanu, ir bijušas nepilnības un neatbilstības, piemēram, publiskā iepirkuma jomā, kurā nav pareizi īstenoti visi kritēriji, vai arī neatbilstības var rasties runājot par PVN un PVN atmaksu. Protams, mēs eh, zinām, ka nauda ir nonākusi projekta vajadzībam, projekts ir īstenots, bet tomēr maksājumos uh, bija sastopamas neatbilstības. Ļoti, ļoti reti revīzijās, ko mēs veicam, mēs atklājam krāpniecību. Mēs reti sastopamies ar to, ka, ka cilvēki blēdās ar kopienas naudu. Tam ir vairāki iemesli. Viens no iemesliem ir tāds, ka Daudzas dalībvalstis pašas uh, cīnās ar krāpniecību un attiecīgi rīkojas, uh, kad rodas krāpnie... aizdomas par krāpniecību. Un otrs iemesls ir arī svarīgs, Kad tiek atklāta krāpniecība vai kad mēs saņemam vismazāko norādi par krāpniecību, mēs nekavējoties informējām atbildīgās iestādes komisijas līmenī un konkrēti mēs informējām Olaf un arī informējam kompetentās iestādes dalību valstīs. Pēc tam tiek veikta izmeklēšana. Mums ir bijuši daudzi šādi gadījumi, un ļoti bieži šie gadījumi beidzās ar konstatējumu, ka krāpniecība nav notikusi. Ir bijuši arī gadījumi, kuri ir vēl tālāk jāizmeklē un kuri noveda pie tiesas uh, sēdēm. Bet kopumā tas, ko mēs esam līdz šim konstatējuši saistībā ar krāpniecību, ir tikai nelī, nedaudz gadījumu. Es gribu runāt arī par uh, metodi, kas tiek izmantota izvērtējumos un aprēķinos. Vispirms jau revīzijas palāta izmanto ļoti skaidru statistisku metodi. Katru gadu balstoties uz tādu tā kā momentu uzņēmumu, tā pievēršas eh, šī gada situācijai. Tas ir saistīts ar eh, revīzijas palātas uzdevumu lai tā sniegtu attiecīgus datus par konkrēto gadu. Un, protams, tiek ņemta vērā arī daudz gadu finanšu plāna politiku. Ja ir radusies kļūda, kas tiek uh, atklāta gadā N plus 1 vai N plus 2, tad, protams, šī kļūda ir jālabo iepriekšējā periodā. Un, protams, ka šī kļūda ir jālabo konkrētā perioda laikā. Līdz ar to mēs nonākam situācijā, kad eh, pēc septiņiem gadiem, kad ir veikti visi labojumi, tad mēs eh, nonāksim pie galīgā slēdziena par visām kļūdām. To nevar atspoguļot pieejā, kurai pievēršas revīzijas palāta. Mums ir jāpievēršas atlikušajām kļūdām pēc uh, savas uh, iniciatīvas, piemēram, no 1995. līdz 1999. gadam, kad visi labojumi tiek veikti programmēšanas perioda beigās, tad atlikušo kļūdu skaits ir daudz zemāks nekā šis ikgadējais momentu uzņēmums, ko veic revīzijas palāta. Bet revīzijas palāta pareizi norāda, ka Eiropas Savienības budžets eh, formāli ir ikgadējais budžets un ka katru gadu jāveic analīze. Lai nonāktu pie galīgā slēdziena, ir jāizmanto abas iespējas. nu, mēs, protams, ievērojam un pilnīgi pieņemam revīzijas palātas metodi. Bet mums ir viena problēma, kad mēs nonākam pie kļūdu saskaitīšanas, kļūdu skaita noteikšanas. Revīzijas palāta pievēršas jautājumam, vai ir kļūda vai nav, un kāds ir potenciālais kaitējums budžetam, ja šo kļūdu ir daudz. Balstoties uz to, visu tā nāk lajā ar savu galīgo spriedumu. Ja mēs skatāmies uz šīm kļūdām, tad mums ir jāsaprot, ka pēc tam no dalību valstīm nauda būs jāatgūst. Atgūstot šo naudu, jāpiemēro proporcionalitātes princips, kas no, noved mūs pie kļūdu uh, apkopošanas, ieskaitot arī proporcionalitātes jautājumu. Labs piemērs tam ir publiskais iepirkums Šajā jomā revīzijas palātā ir šāda pieeja. Tā raugās uz kļūdu, vai tā ir tāda ne, ne, pavisam maza kļūdiņa, un tad par to viņi saka, aizmirstam to, bet ja ir tāda vidēja lieluma kļūda, tad uh, tai ir nopietni jāpievēršas. Ja tāpat ir kļūda atkārtojas, tad, protams, mēs konstatējam, jā, kļūda tika pieļauta, bet kaitējums Eiropas Savienības budžetām ir ierobežots. Un mēs varam atgūt 50 vai 25% vai pat 10% uh, no šīs summas, balstoties uz uh, kļūdas nopietnību. Uh, Šādos gadījumos mums varētu būt pat uh, cits kļūdu skaits nekā revīzijas palāta ir konstatējusi. Tas nenotiek bieži, bet jāsaka, ka gandrīz katru gadu mums ir viens vai divi gadījumi, kad mūsu viedokļi atšķiras. Kad mēs pievēršamies uh, savai analīzei un revīzijas palātas analīzei un to, ko mēs saņemām no dalību valstu pārvaldības iestādē, tad mēs konstatējam, ka ir divas jomas, kurās koncentrējas kļūdas. Pirmā joma ir um, atbilstība. Tas nozīmē projekti vai projektu daļas vai uh, izdevumu pieprasījumi neatbilst mūsu noteikumiem. Ir vēl viena problēma, un tā ir saistīta ar publisko iepirkumu. Šajā jomā tiek pieļautas daudzas kļūdas un neatbilstības dalībvalstīs. Šāda situācija attiec uz reģionāliem fondiem, uz sociālo fondu, kuros uh, publiskā iepirkuma jautājums nav tik svarīgs. Bet vairums kļūdu ir saistītas ar neatbilstību. Kas tad notiek publiskajā iepirkumā? Un kas tad tur var atgadīties? Mēs, protams, varam konstatēt, ka tiek izmantoti nepareizi kritēriji, lai, izman, lai izvērtētu uh, pieteikumus. Vēl viena problēma, ar ko mēs bieži sastopamies, ir līguma trūkums, kas ir balstīts uz šo konkursa procedūru. Ja liels projekts jau tiek īstenots, tad rodas problēma un pēkšņi jums ir jāveic papildu būvdarbi vai tie ir jāmaina un tam līdzīgi. Šādos gadījumos projekta īstenotāji saka, mēs turpināsim strādāt ar to pašu uzņēmumu, jo viņi jau ir sākuši darbu. Nē, publiskā iepirkuma direktīva nosaka, ka šādā gadījumā pārsniedzot konkrētus šķēršļus ir um, jāorganizē jauns konkurss No šo problēmu mēs bieži saskaramies konkursu procedūrā. Un tad bieži vien ir arī problēmas ar publicēšanas prasībām. Nepietiek tikai ar to, ka tiek publicēts konkurss un tas ir tikai uh, izlikts kaut kur attiecīgajā ministrijā jāievēro konkrēti un skaidri noteikumi. Un jāsaka, ka dažreiz šie noteikumi netiek ievērot, ievēroti. Atbilstības kļūdas ir saistītas ar izmaksām, kuras ir jāatmaksā līdzfinansējuma daudzuma aprēķini arī dažreiz ir uh, nepareizi, vai arī um, pieprasījums par PVN atmaksu. Šeit ir arī tāda problēma, kas saistīta ar retrospektīviem projektiem. Es pāris vārdos paskaidrošu, kas tad šī ir pa problēmu. Izpild, programmas izpildes laikā var notikt tā, un zināmā mērā tas ir atļauts, ka dalība valsts vai reģions izvēlas projektu, kurš jau iepriekš kaut kad pagātnē ir īstenots ar valsts naudu šis projekts tiek pēc tam izvirzīts līdzfinansēšanai ar Eiropas Savienības naudu. Man personīgi nepatīk šī problēma, jo tā novad vēl pie divām problēmām. Pirmkārt, tā rada problēmu par papildināmību, un otrkārt, tā kā nereti projekts, kas tiek uh, īstenots ņemot vērā nacionālos likumus, netiek vēlreiz pārskatīts, ka tas tiek pieteikts Eiropas Savienības līmenī. Un bieži vien nacionālajie likumi nav tik stingri kā Eiropas Savienības noteikumi. Un līdz ar to tiek pieļauta kļūda. Diemžēl šī ir problēma, ar kuru mēs saskārāmies arī šajā gadā un jāsaka pat vairākas reizes. Un es būtu tiešām pateicīgs, ja mēs varētu apspriest šo problēmu, runājot par nākamā perioda noteikumiem. Un nākamais jautājums attiecas uz kļūdu geogrāfisko sadalījumu. Katru gadu mēs redzam, ka ir konkrēti citas valstis, kuras tajā konkrētajā gadā ieviesa, ja pieļāva ļoti daudzas kļūdas. Kopumā mēs varam teikt, ka mēs ņemām divus vai trīs sliktākos gadījumus, tad šīs divas vai trīs divi līdz trīs gadījumi noved pie apmēram divām trešdaļām kļūdu. Mums pašiem ir jāuzdod jautājums par to, ja mēs ņemam periodu no četriem līdz pieciem gadiem, tad kāda ir situācija? Vai situācija mainās katru gadu, vai arī mēs uh, atrodam tādu sistemātisku kļūdu? Ja mēs ņemam pēdējos piecus gadus, tad jāsaka, uh, kļūdas koncentrējās Spānijā un Itālijā. Bet pat Spānijā un Itālijā šīs kļūdas koncentrējās attiecīgos reģionos. Mēs, protams, esam darbojušies un rīkojušies, mēs sazināmies ar attiecīgajām iestādēm šajās valstīs un risinām problēmas. Un tagad es nonāku arī pie darba, ko mēs paši veicam, izmantojot uh, auditus un informāciju, ko mēs saņemam. Mēs iegūstam kopējo ainu. Ja es paveros uz vairāk kā 300 programmām, tad es teiktu, ka 90% gadījumu, balstoties uz saņemto informāciju no auditoriem un programmu pāraugiem, man rodas iespējas, ka mums ir zināma drošība. Problēmu rada šie atlikušie 10%. Sociālā fonda kolēģi man ir informējuši par to, ka šie skaitļi ir līdzīgi. Katru reizi, kad mēs redzam šādas problēmas, mēs eh, ikgadējā ziņojumā to atspoguļojam un nekavējoties risinām problēmas attiecīgajās valstīs. 2010. gadā vairums problēmu, kas noveda pie rezerves 2010. gadā, varētu tikt atrisinātas iesaistot attiecīgās e, iestādes. Es, protams, priecājos par labāku sadarbību, ko izrāda daudzas dalībvalstis, risinot šīs problēmas un pārvarot tās. Mēs darām divas lietas šajā ziņā. Vispirms mēs runājām par preventīviem pasākumiem. Mēs esam klāt, kur tiek apspriesta uh, um, projektu izvēle un attiecīgajās komitejās mums ir novērotāji. Mēs uh, varam vērst pāraudzības komitejas uh, locekļu uzmanību uz konkrētām problēmām. Mums notiek sanāksmes ar vadību un revizijas palāts pārstāvjiem. Ar konkrētām valstīm mēs risinām uh, konstatētās problēmas un arī apspriežam mm, risinājumu iespējas. Mēs nepārtraukti dodam norādes eh, kolēģiem vadības iestādēs un revīzijas iestādēs. Es uzskatu, ka šie profilaktiskie pasākumi mūs uh, nākotnē virzīs uz priekšu. Protams, ka mēs esam veikuši arī korektīvus pasākumus. Šajā gadā mēs esam bijuši ļoti stingri runājot par maksājumu pārtraukšanu. Kad mēs redzam riskus vai problēmas, mēs pārtraucam maksājumu, mēs kontaktējamies ar attiecīgo dalībvalsti, lai risinātu problēmu, un pēc tam mēs atjaunojam maksājumus. Es domāju, ka pēc pirmā gada, kad mēs to sistemātiski veicām, mans iespējas ir diezgan pozitīvas. Mēs saņemam labu atgriezenisko saiti no dalību valstīm šajā sakarā. Un vēl viens eh, jautājums ir saistīts ar to, ka mēs koncentrējamies paši uz saviem auditiem, it īpaši gadījumos, kad mēs saskatām riskus, kas ir saistīti ar iesaistītām naudas summām vai ar um, risku, kas ir saistīta ar to, ka audit iestādes vēl attiecīgi nedarbojas apmēram divas trešdaļas auditu iestāžu, protams, um, darbojas diezgan labi, bet atlikušajā vienajā, vienā trešdaļā vēl ir nepieciešami uzlabojumi. Mēs ievērojam auditoru ieteikumus. Runājot par publisko iepirkumu un nākotni, jāsaka, ka mēs cieši sadarbojamies ar dalību valstīm, mēs analizējam pieļautās kļūdas, organizējam seminārus, sniedzam prezentācijas un organizējam apmācības kursus. Mums ir svarīgi, lai kopienas tiesību akti tiktu pareizi izprat, izprasti. Runājot par atbilstību, mēs eh, koncentrēsimies uz eh, vienkāršotu izmaksu izmantošanu bieži vien saka, ka dalībvalstis eh, arvien vairāk izmanto vienkāršotās izmaksas. Mani tas priecē un cerams, ka nākamajā periodā, nākamajos periodos mēs dzirdēsim vēl pozitīvas atsauksmes par šo aspektu. Tālāk mēs varam vēl runāt par retrospektīviem projektiem mēs sniedzam tādu virzību vadības iestādēm. Mēs esam ieviesuši arī daļēju 2007. līdz 13. gada perioda slēgšanu pēdējo mēnešu laikā. Mēs strādājām pie finanšu inženierijas, kas ir jauns instruments vai vismaz instruments, kuru pirmo reizi izmantoja lielā mērā. Un tas ir domāts, lai pārvarētu problēmas, ko esam atklājuši šajā gadā. 2014. līdz 2020. gads. Šo pēcpusdienu uh, komisārs sniegs par to prezentāciju. Protams, ka mēs gribam turpināt darbu pie vienkāršošanas Mēs gribam stiprināt uz risku balstītu audita pieeju. Mēs gribam turpināt strādāt kopā ar auditu iestādēm, kurām mēs varam uzticēties. Mēs gribam vienkāršot visus mehānismus, un mēs, protams, mēģināsim ievies sistēmu, kuru esam pārņēmuši no kolēģiem lauku attīstības jomā. Mēs izmantosim procedūru, ko izmanto šajā jomā un pielāgosim to kohēzijas uh, politikai. Ir svarīgi, lai visi saprastu, ka programmas perioda ga, periodu gaitā mēs esam uzkrājuši attiecīgu pieredzi. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka mums ir četri četri līdz pieci gadu pieredzes ar audita darbu. Mums šajos četros un piecos gados mēs vispirms novērojām to, ka pateicoties jūsu atbalstam un veiktajiem pasākumiem, mēs esam ievērojami samazinājuši kļūdu skaitu un šis kļūdu skaits ir pat mazāk nekā puse salīdzinot ar pagātni. Mēs ceram, ka šo līmeni mums ir jāsaglabā un nav iemeslu to nesaglabāt. Un man jāsaka, ka augstais kļūdu skaits attiec uz reģionālo politiku un sociālā fonda jomā, ņemot vērā dažādos maksājumu veidus. Kļūdu skaits ir jāsamazina daudz straujāk. Vēl viena lieta ir tāda, ka mēs, protams, turpināsim uzlabot sistēmu arī turpmāk. Iepriekšējo piecu gadā mēs esam daudz ko pieredzējuši, un mēs izmantosim šo pieredzi līdz pat 2015. gadam, kad notiks pēdējie maksājumi. Mēs esam izmantojuši gūtās atziņas arī jaunā regulā. Līdz ar to mums būs labāks ietvars, lai strādātu nākamajā periodā. Priekšsēdētājs kundze Noslēgumā es gribētu pateikties šīs komitejas locekļiem par saņemto atbalstu visu šo gadu gaitā, kad mēs esam apsprieduši šo sarežģīto jautājumu. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, jo tas ir saistīts ar uzticību šai politikai. Paldies! Thank you. Thank you, thank you very much, Dirk. Uh, I... Paldies, Dirk. Vai kolēģiem ir jautājumi vai komentāri, tad lūdzu. Jā, danke schön, Herr Anna, für die. Paldies. Es uh, priecājos uh, šeit uh, būt klāt kā uh, aizstājēja loceklis un uh, Tas, ko jūs šodien stāstījāt, tā ir īstenībā mūsu dienišķā maize komitejā. Arī budžetu kontrolas komitejā mēs nodarbojamies ar jautājumu, kā mēs varam sasniegt uh, papildus kļūdu uh, samazinājumu. Mēs intensīvi pie tā strādājam. Mēs esam vienoti savā viedoklī, ka jautājums par nepareiziem maksājumiem, piemēram, šajā gadījumā reģionālais fondos, atcīm redzot, ir jautājums, kas uh, Mm, šeit eh, izvirz jautājumu par uzticamību iestādēm, tādēļ mums ir eh, vislāk jāstrādā pie tā, kā samazināt kļūdu skaitu. Apsveicu ar tiem panākumiem, ko mēs redzējām, un uh, revizijas palādas uh, gada ziņojums. Tas pagājušajā gadā uh, pētīja 2009. gadu, un tur ir runa par to, ka ir uz pusi samazinās kļūdu skaits tur bija 11% attiecībā uz maksājumiem. Šajā sadaļā no Eiropas uh, revizijas palātas ziņojuma tas ir lielāks nekā reģionālais fonds, tas ir godīgi jāsaka. Tur gan izvēl tikai puse ir palikusi no kļūdām. Un jāsaka, protams, ka labāk uh, ir samazinājums nekā palielinājums. Un kā ēnu referents par komisijas budžeta apstiprinājumu šajā gadā uh, Tātad 2010. gadā labprāt gribētu jūsu vērtējumu dzirdēt, vai mēs patiešām varēsim sasniegt vēl mazā nekā 5%. Tad mēs būtu tikuši ārā no šādas uh, sakanās krāsas, dzeltnie krāsā pēc Eiropas uh, revīzijas palātas uh, krāsas sistēmas. Man tāds eksperti jautājums. Jūs šeit runājāt par līdzekļu atpakaļ atskaitīšanu. Es nezinu, vai tas vispār darbojas, bet, eh, ja ir konstatēts, ka ir nepareizs maksājums un eh, to izlabo ar atpakaļ atskaitīšanu, vismaz tā kā jūs to izklāstījāt, tad jau kļūda ir novērsta. Jautājums, cik lielā mērā šī novērstā kļūda tiek ņemta vērā kaut kādā kļūdu skaitīšanā? vai pēc tam kļūdu līmenis tiek izlabots par to gadu, par kuriem ir veikts, veikt atskaite, vai ir kaut kāds cits, uh, cits skaitīšanas veids. Tas ir arī jautājums, ko es labprāt uh, noskaidrotu arī ar revīzijas palātu, jo, protams, kā viņi saka, ir divas uh, iespējas. Pirmkārt, izvairīties no kļūdas, otrkārt, kļūdu izlabot. Kļūdas labojums vienmēr var notikt tad, kad kļūda jau ir notikusi, ka tā ir redzama, bet loģikā vajadzētu būt tā, ka ir nova, uh, izlabotās kļūdas, vajadzētu būt arī tādai statistikai. Otrs ir uh, atlikšana pārtraukumi. Mēs kā budžeta kontro, eh, kontrolētāji, mm, mēs bijām iepriecināti to, ko stāstīja kolēģi no nodarbinātības komitejas, jo viņi pagājušajā gadā rīkojas ļoti konservatīvi, un viņi pārtrauca tās operatīvās programmas, kur viņi konstatē kļūdas. Un eh, līdz ar to Eiropas sociāla fondā ļoti samazinājās kļūdas. Saskaņā ar uh, revīzijas uh, palātas krāsām viņi bija zaļajā, tad uh, nesanies pat divus procentus tad tas ir ļoti labs panākums. Vai šis instruments, eh, jūs to izmantojat tikpat intensīvi, un cik daudz programmas jūs pagaidām esat apstādinājuši? Paldies. Thank you and Lambert van. Paldies. Kad Lambert kungs lūdzu. Dank for the, the report what the er new. Nu- Jā, paldies. Arī no manas puses sirsnieks paldies par ziņojumu, kas uh, katru gadu tiek sastādīts par jaunāko attīstību. Es domāju, ka tieši tagad ir labi paraudzīties uz šo ziņojumu, ņemot vērā jaunās regulas un paraudzīties, kā attīstīsies lietas tālāk. Bet pirmo reizi šeit runa ir par eh, esošo programmu plānošanas eh, posmu. Arī es priecājos par sasniegtajiem labojiem, bet nevajadzētu pārāk agri priecāties, jo mēs nedrīkstam arī aizmirst to, ka gada skaitļi izriet no vairāku gadu programmas plānošanas perioda, un, protams, var būt arī variācijas. Svārstības. Protams, ka tas kopumā izskatās samērā labi, bet ne vienmēr uh, e, var tik vienkārši konstatēt, jo nākamreiz var būt vēl lielākas atšķirības starp valstīm un ģeogrāfiskiem e, reģioniem. Uh, bet kopumā es eh, par ličinē attīstību esmu iepriecināts. Mans jautājums attiecas uz sekojošo. Vienmēr runa ir par līdzfinansējumu, kopīgo vadību. Vienmēr ir jārunā ar otru pusi, kas eh, ar 50% vai arī mazāk eh, sniedz līdzfinansējumu. Tas nozīmē, ka arī dalību valstis uzņemas atbildību, un tās arī vēlas uzņemties atbildību. Šīs uh, nacionālās pārvaldības uh, ziņojumi, tas nozīmē, ka dalību valstis pasaka, ka mēs uh, uzņemamies atbildību. Protams, ka ir kontroli no Eiropas Savienības puses, bet mēs zinām, ka no paša sākuma uh, mums būs pārskats, un mēs arī līdzdarbosimies. Es jebkurā gadījumā esmu par to visu, un acīm redzami arī budžeta kontrolas komiteja tam visam piekrīt, bet es domāju, ka šeit uh, vēl viss nav atrisināts. Labprāt, uh, uzzināt no Anera kunga, vai ir šeit uh, iespējams es neprogresa. Otrs punkts. Es konstatēju, ka raugoties uz kļūdām, raugoties uz eh, pārkāpumu un neskaidrību novēršanu, ir jābūt arī vairāk eh, dalību valstu kontrolē, nacionālām aktivitātēm un tās eh, kontrolu skaidri, kas pārklājas. Mēs jau teicām, sākumā vajadzētu būt tā, ka viena programma, viena kontrole. Bet bieži vien ir kādas 14 vai 15 vēl dalībvalstu kontrolas, un dalībvalstu ietvaros arī Eiropas komisija piedalās šajā procesā. Vai mēs neesam spējīgi šo kontroļu skaitu, kas bieži vien ir uh, tad uz vienkāršos projektos drusku samazināt. Tas ir um, mans jautājums. Vēl viens jautājums. Nu, ne jau tikai mēs interesējamies par šo tēmu, bet arī budžeta kontrolas komiteja par to interesējas. Tur viņi arī balso par uh, jauno uh, budžeta uh, kārtību, regulējumu un, godīgi sakot, tas viss nav vēl tā īsti pārskatāmi. Jūs runājāt par uh, dalību valstu finansējumu par riska iespējām, par aizdevumiem un tam līdzīgi, varbūt arī par Eiropas investīciju banku, to jūs viss pieminējāt. Arī Barozo kungs teica, ka viņš vēlas uh, trīskāršot vai varbūt pat četrkāršot šos instrumentus jaunajā laika pārskatā posmā. Tas viss var labi darboties, jo tajā visā iesaistīs bankas, kaut arī varbūt bankas teiks, ka tās var sniegt garantijas. Ja nebūs pēc diviem, trim uh, gadiem pēļņi, tad varbūt ir ļoti labi iesaistīt bankas, bet, protams, ka nedrīkstētu būt tā, ka kontrols tiek sarežģītas tā, ka tas viss vienkārši nedarbojas. Gribētu uzdot jautājumu, vai šis prieks par jauniem instrumentiem uh, net, nesamazinās nedaudz, jo nākamajos divos trīs, četros gados radīsies arī tāda nedrošība kontrolē, vai jūs par to varat kaut ko pateikt? Sinies, paldies par šo ziņojumu, to mēs ļoti labi varēsim izmantot, labprāt arī visu saskaņosim ar jūsu darbin, eh, darbiniekiem, it īpaši izpildes fāzē. Paldies, Džordžis Stavrakakis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άννα για το γεγονός ότι... Paldies, priekšstādātāji! Gribu pateikties uh, Akner kungam par to, ka viņš uh, šeit ieradās un sniedz uh, ziņojuma prezentāciju. Es gribu pateikties arī DG reģionālai politikai par kļūdu analīzi kohēzijas politikas jomā. Protams, ka nav šaubu par to, ka tikai tad, ja mēs zinām, kur ir ieviesušās kļūdas, un tad tās mēs varam novērst. Šī prezentācija mums parādīja, ka daudzas programmas tiek ieviestas bez būtiskām kļūdām. Iespējams, ka mums vajadzētu pārdomāt par diskusijām, ko mēs organizējam katru gadu lai apspriestu kļūdas kohēzijas politikā. Kā budžeta komitejas locekli es gribu norādīt, ka bieži vien sanāksmēs mēs dzirdam negatīvus komentārus par kohēzijas politiku. Būtu ļoti jauki, ja Aner kungs varētu atnākt arī uz budžeta komiteju, lai teiktu arī ko labu par šo politiku, kohēzijas politiku. Protams, ka programmām ir jābūt uzticamām, un to nav viegli sasniegt. Ir svarīgi, lai būtu attiecīgi pasākumi, lai konstatētu atbilstības eh, kļūdas. Manuprāt, ja mums ir nulle kļūdu kohēzijas politikā, publiskais iepirkums uh, mums dotu 2% kļūdu. Es gribu pajautāt Āner kungam, vai komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai efektīvi risinātu kļūdas, kas ir saistīts ar publisko iepirkumu. Ja šādi priekšlikumi ir, es gribētu dzirdēt par tiem daudz tuvāk. Paldies. Tagad nākamais runātājs. Kiņē, jā, bija ķēla. Vlasekungs, jā, paldies priekšādētāja kungs. Jā, Paldies par prezentāciju. Paldies arī par eh, ziņojumu. Protams, ka šī procedūra ir vēsturiski veidojusies un eh, vienmēr ir ticis mēģināts eh, izvirsīt skaidrus noteikumus, un laika gaitā ir tas viss arī vienkāršojies. Darbinieki ir izgājuši mācību procesu šajā jautājumā, un arī tie, kas rīkos ar finansēm, ir snieguši ieguldījumu, lai kļūdu skaits samazinātos, bet tomēr es gribētu runāt par personāla apmācību. Ko es uzskatu par svarīgu? Ir arī tas, kā kontroļu rezultāti arī turpmāk būtu labi kontrols notiek visos līmeņos un būtu svarīgi, lai pastāvētu arī kontroļu atzīšanas sistēma, lai rezultāti tiktu novadīti tālāk, lai rezultāti no kontrolēm tiktu e, iesniegti arī pieteikumu iesniedzējiem. Un lai rezultāti kalpotu arī tam, ka no tā visa varētu mācīties un jau iepriekš izvairīties no kļūdām. Es domāju, ka vēl ar vien nav skaidrs, kā privātā nauda atsevišķos projektos eh, līdzfinansējumā varētu tikt izmantota. Es domāju, ka mēs nākotnē mums vajadzētu pieņemt tādus skaidrākus noteikumus, jo finansējums trūkst un varbūt arī privātu kapitālu varētu iesaistīt eh, mūsu projekta līdzfinansējumā. Vai jums par to būtu ieteikumi? Paldies! Mm, kolēģi, vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Jā, lūdzu. Peres kundze, lūdzu. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Agradez... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Paldies par šo informāciju. Attēlu, kurus mēs redzējām, un ko mums rādīja mūsu iecinātais cīmiņš. Uh, parādīja, ka visbūtiskākais uzdevums ir samazināt kļūdu skaitu. Es ļoti priecājos, ka šis samazinājums ir sasniedz 50%. Mana valsts Spānija tika nosaukta kā viena no tām valstīm, kuros ir daudz, kurā ir daudz kļūdu. Saskaņā to informāciju, ko esmu saņēmusi no autonomiem reģioniem un centrālās valdības, uh, izvirzi jautājumu, vai jūs esat padomājuši par to, vai tā metoda, kas tiek izmantota un kas tiek novērtēta. Varbūt, kā runāja par kļūdām, varbūt tās ir administrācijas kļūdas. Jūs jau sadalījāt tās par tādām smagām un vidējām kļūdām. Vai tas patiešām ir izdevumi kļūdas? Būtu labi, ja jūs varat atbildēt. Question, um... Es arī pati gribu uzdot jautājumu. un Eiropas komisija ir mēģinājusi uzlabot dalību valstu veikumu, lai novērstu neatbilstības. Runājot par Eiropas reģionālo politiku, tajā pašā laikā mēs zinām, kā šīs politikas īstenošana notiek vietējā līmenī Pat ja mēs uzlabotu reģionālo politiku un publisko iepirkumu un citas lietas, bet ja vispārējā sistēma dalību valstīs eh, paliek eh, nelabvēlīga, lai izvairītos no kļūdām, tad jāsaka, ka situācija būtu diezgan sarežģīta. Un iespējams, ka nākotnē pat uh, kļūdu skaits varētu palielināties? Vai ir kādi pierādījumi tam, ka dalību valstis ne tikai labo kļūdas, bet ir svarīgi zināt, vai šīm kļūdām ir arī kāda ietekme uz uh, tā saukto veselību noteiku, veselīgu noteikumu ieviešanu. Protams, ka mēs daudz ko darām šajā jomā, bet katrā dalību valstī, ne visās dalību valstīs kontrolas tiek attiecīgi veiktas. Vai tam visam varētu būt kāda ietekme uz kopējo situāciju? Paldies! Un līdz ar to es gribētu dot vārdu Dirkam, lai viņš reaģētu uz komentāriem un atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Un liels paldies par jūsu izteiktajiem komentāriem un uzdotajiem jautājumiem. Protams, ka es uh, piekrītu tam, ka te ir runa par politikas uh, uzticamības jautājums uh, un arī institūcijas tēla un reputācijas jautājums. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc šī tēma mums ir tik svarīga. Ja es paveros uz 2006. un 2007. un 2008. gadu, tad jāsaka, ka revīzijas palāta teica, ka kļūdu līmenis ir 11 līdz 12 procenti 2009. gadā. Šis rādītājs kritās par 3 procentiem. Šis ir ievērojams samazinājums, bet tomēr jāsaka, ka nākotnē mēs sagaidām uh, svārstības ap šo rādītāju, jo 2009. gadā ne visas dalībvalstis un it īpaši vissarežģītākās problēmas uh, vēl netika pilnībā īstenotas, bet tai pašā laikā mums ir jāmēģina maksimāli samazināt kļūdu skaitu. Un tagad es gribu pievērsties kapacitātei. Šajā sakarā es uh, uzskatu, ka administratīvā kapacitāte dalību valstīs ir ārkārtīgi svarīga. Es sniegšu tādus divus anegdotiskus piemērus. Protams, ka pēdiņās jūs varat teikt sagaidāmo problēmu dalību valstīs kas pievēršas kapacitātes palielināšanai kopumā. Un tas, ko mēs varam darīt, ir palīdzēt šīm dalību valstīm šajā sakarā. Sniegšu vienu piemēru saistībā ar problēmu, ar ko mēs saskārāmies. Un konkrēti, kolēģu apmācībai dalību valstīs tika atvēlēts daudz naudas, un no šiem kolēģiem mēs Ziemassvētkos saņemām apsveikumus, kuros ir teikts, ka es esmu ieguvis ļoti labu darbu privātā uzņēmumā, un varbūt es tagad strādāju Price Waterhouse. Un tas tiešām rada problēmu. Ko tad mēs esam darījuši šajā sakarā? Mēs mēģinām pārliecināt dalību valstis struktūra fondu izmantošanai izveidot struktūras ārpus parastās administrācijas tādu grupu ar kvalificētiem, labi izglītotiem cilvēkiem, kuri arī saņemtu lielākas algas, lai viņi paliktu šajā struktūrā strādāt. Protams, ka tas nav labs risinājums. Vēl viens piemērs kas ir tāds ļoti personīgs, ir saistīts ar racionalizāciju un valsts pakalpojumu samazināšanu. Ir valstis, par kurām man ir jautājums, vai šajās valstīs ir attiecīgie cilvēki, kas var veikt eh, kontrolas. Es nenosaukšu konkrētas valstis. Jāsaka, ka ir valstis, kurās ir ārkārtīgi liels kļūdu skaits. Un mans jautājums ir tāds, vai tas nav saistīts ar šiem darbiniekiem. Ja ir valsts nauda, ko izmantot, jums ir jābūt konsekventai un spēcīgai administratīvai kapacitātei, lai visu varētu pareizi izdarīt. Mums ir arī problēmas, kas nav saistītas ar kapacitāti, bet kas ir uh, vairāk saistītas ar konstitucionālām problēmām. Ja kādā dalība valstī ir ļoti cieši sasaistītas attiecības ar valsts līmeni un reģionālo līmeni, tad uh, konkurss kompetences jomā var radīt paralizējošu ietekmi. Šeit tika minēta Spānija, un šajā sakarā es gribu uzsvērt, ka es nerunāju par Spāniju kopumā, bet par dažiem reģioniem, kuri saskaras ar problēmām. No otras puses, jāsaka, ka šo naudu tiešām var labi pārvaldīt. Kad kļūda tiek labota, mums jānošķir divi gadījumi. Kad mēs labojam kļūdu, tad, runājot par komisiju, šis labojums tiek reģistrēts. Mēs uzņemamies iniciatīvu un sekojam līdzi šim labojumam. Revīzijas palātāji ir pavisam cita pieeja. Tā pievēršas konkrētam laikposmam, tā saucamam momentu uzņēmumam, un pievēršas katram eiro, kuru vajadzētu kontrolēt. Ja kāds pasākums beidzas uh, konkrētā gada laikā, tad nāk, citi pasākumi tiek veikti ja nākamā gadā. Kļūtu labojums, kas notiek pēc attiecīga perioda, spēles noteikums nemaina. Piemēram, runājot par Maltu, tad šogad tur, piemēram, varētu būt atklāta viena kļūda, bet nākamajā gadā Malta nemaz netiks eh, pieminēta, un ja kļūda tiek uh, izlabota, tad šādu jautājumu turpmāk vairs neizskata. Mēs, protams, arī apturam programmas. Un it īpaši runājot uh, par šī gada sākuma mēs analizējām 2010. gadu, un mums ir diezgan daudz naudas periodam no 2007. līdz 2009. gada. Reģionālās politikas jomā tika pārtrauktas vairākas programmas. Jāsaka par laimi, dalībvalstis un attiecīgās struktūras ātri reaģēja. Un kopš septembra jāsaka, ka vairākas pārtrauktās programmas var atsākt darbību, jo maksājumi tiek atjaunoti. Bet, ja pastāv zināmas šaubas, mēs pārtraucam problēmu. Ja mums ir šaubas un nav maksājuma pieprasījuma, tad mēs sistemātiski sūtām brīdinājumu vēstules programmas struktūrām, lai paskaidrotu, ka Ja maksājums būtu jāveic, tad mēs pārprā, pārtrauktu programmu. Vadoties no šiem brīdinājumu vēstulēm, attiecīgie kolēģi reaģē, lai novērstu kļūdas. Es piekrītu Labert Formiseroju teiktajam, ka dalību valstīm ir liela atbildība šajā kontekstā. Bet tomēr jāsaka, ka zināmā mērā valstis pilda savus pienākumus. Un šīs ir labas ziņas. Netik labas ziņas ir saistītas ar sekojošo. Kopienas nauda pašlaik tiek kontrolēta daudz stingrāk nekā dalība valstis kontrolē savus izdevumus. Tādēļ mēs novērojam tendenci dalību valstīs, piemēram, ja ir projekts, par kuru ir zināmas šaubas, tad iespējams to var īstenot ar nacionālo, ar valsts naudu, un līdz ar to nekādas Eiropas Savienības kontrolas nenotiek. Protams, ka tas labvēlīgāk iesvaidu atstāja uz Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem nekā uz konkrētas valsts nodokļu maksātājiem. Un šādu pieeju mēs varētu izmantot visur. Tas gan ir tiesa, ka Mums vēl ir daudz, kas jāpaveic, lai novērstu kontroļu pārklāšanos. Mēs nākamajā periodā kontrolēsim vienu programmu vienu reizi perioda laikā. Tajās dalībvalstīs, kur ir lielāki riski, mēs veiksim ko, attiecīgas kontroles, lai pārliecinātos par to, lai arī nu, kontrols netiek veikts biežākā gada laikā. Ja konkrētajā gadā nacionālās iestādes kontrolēs programmu, tad mēs nepārbaudīsim šo programmu un otrādi. Protams, ka Re, revīzijas palāta ir pilnīgi neatkarīga, un tai ir jāpiemēro savas metodas. Nacionālo iestāžu ziņojumi tiek sagatavoti un atsūtīti mums, un mēs savukārt arī informējām nacionālās iestādes. Līdz ar to abas puses zina, kas notiek uh, konkrētās programmās. Piekrītu Stavroakis kungam, ka pastāv neliela problēma. Dažu pēdējo gadu laikā pārāk liela uzmanība ir koncentrēta uz atbilstībām un neatbilstībām. Turpmāk mēs vairāk pievērsīsimies tam, kādu labumu dod programma uz vietas. Varētu būt uh, brīnišķīgi īstenota programma un arī atstāja labu ietekmu uz attīstību un nodarbinātību. Mums ir jābūt aktīvākajiem un jāskatās, kas notiek uz vietas. Diemžēl dažreiz reģionālās politikas jomā mēs tikai pēc vairākiem gadiem uzzinām, kāda ir bijusi ietekma uz vietas. Līdz ar to nākamajam periodam kopā ar dalībvalsti mēs izstrādājam metodi, kur tiek runāts par programmas ietekmi uz vietas. Novērtējot programmas e, šiem aspektiem, daudz vairāk jāpievēršas. Blazaka kungs. Protams, ka mēs varam pievērsties e, vienkāršošanai daudz vairāk pat ja mums būs kādas problēmas, mēs būsim atvērti nākamā programmēšanas perioda laikā, lai vienkāršotu daudzas lietas. Ar prieku varu teikt, ka praksē jau tiek ieviestas vairākas vienkāršošanas, un vienkāršošanas ir paredzētas arī nākamajiem programmēšanas periodiem. Uh, Ja es pareizi atceros, tad nākamajā programmēšanas periodā runājot par nacionālo līdzfinansējumu, būs iespēja iegūt finansējumu no citiem avotiem, ne tikai izmantojot valsts resursus. Mans iespējas ir tāds, ka Mēs esam uz pareizā ceļa. Visas iesaistītās puses attiecīgi darbojas. Esmu pārliecināts, ka mēs varam samazināt kļūdu skaitu, jo tas ir zemāks, jo vairāk mēs varam pievērsties citiem programmas aspektiem. Savā ģenerāla direktorātā mēs jau runājam par pār audi, audita kapacitāti. Un cerams, ka nākamreiz, kad es šeit ieradīšos, es varēšu vairāk runāt par citiem aspektiem, bet šodien es gribēju informēt jūs par to, kas notiek regularitātes jomā. Lielas paldies par jūsu pacietību un atbalstu un milzīgs paldies par lielisko sadarbību. Paldies! Paldies, Dirk! Es gribu teikt, ka runājot par uh, šo snieguma kapacitātes auditu, es ceru, ka kādu dienu šīs diskusijas par uh, citām politikām arī notiks uh, attiecīgā laikā, un tad mēs runāsim ne tikai par kļūdām Mēs paļaujamies uz komisiju šajā sakarā. Līdz ar to, kolēģi, mēs beidzam šīs sanāksmes daļu. Mēs tiksimies pulksten 15. kad mēs tiksimies ar nacionālajiem parlamentiem. Paldies!